Good morning, uh, dear colleagues. Uh, Labrīt, darbie kolēģi. Piedāvāju sākt darbu. Thank you very much. Good morning once again. Paldies. Vēlreiz labs rīts visiem. Vēlos sveikt abas komitejas, ITRE un TRAN, šodienas sanāksmē. Tagad mēs ķersimies klāt darba kārtības jautājumiem. Jums visiem ir pieejama darba kārtība, un ja jums nav nekādu komentāru, tad darba kārtība tiek pieņemta. Nav nekādu komentāru, ļoti labi, ar to arī darba kārtība ir pieņemta. Vēlos jūs laipni atgādināt, ka šī sanāksme tiek straumēta tiešsaistē. Vēlreiz vēlos sveikt abu parlamentāro komiteju locekļus, kuri turpinās strādāt kopā par šo ļoti nozīmīgo dosjē, iz, izveidojot Connecting Europe Facility. Vēlos jums visiem pateikties par labo sadarbību, kas noritēs starp šīm divām komitejām. Tagad vēlos nodot uh, sanāksmes vadību dalī kundzei transporta komitejas vadītāja lūdzu. Lielas nu, paldies, labrīt, godātie kolēģi. Pirms ķeramies klāt darbam, vēlētos pateikt eh, pateikties Buzoikungam un apsveikt viņu par ievēlēšanu. Redzēsit, ka uh, ir ļoti saistoši un interesanti būt uh, eh, priekšsādātājam, bet tas nozīmē arī daudz darba. Sveicu arī Hansu Pīteru Vagneru, kurš ir reģionu komitejas loceklis, kas eh, sekos līdzi starpsavienojumu jautājumam. Mm. Sveicam jūs, nezinu, neredz jūs zālē, kur jūs tieši esat. Nekautrējieties. Labi, redzu jūs. Mm, tagad mēs runāsim par eh, Eiropas Savienošanas instrumentu. Tas ir uh, jautājumus par finansēšanas programmu, kas ir ļoti svarīga, lai modernizētu, savienotu Eiropas tīklus, energo, uh, Uh, transporta un digitālajā jomā. ITRE un TRAN komitejas pēdējā sasaukumā ir uh, sastrādājušās, lai definētu parlamenta pozīciju pirmajā lasījumā par šo dosie. Tur uh, tika panākta daļēja vienošanās ļoti intensīvu pārunu rezultātā starp padomi un komisiju, bet šis darbs var būt pilnīgs tikai tad, ja ir arī budžeta skaitļi un arī citi elementi, par kuriem padomi nav gatava vest pārunas. Tā kā tas vēl joprojām jānosaka. Uh, Tad pārunu ietvaros par daudzgadu finanšu schēmu tas jādara arī pašas uh, infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros, līdz uh, lēmumu pieņemšanas ietvaros pirms padomu pieņem savu gala lēmumu. Es ceru, ka mēs varēsim laicīgi un pietiekami ātri noslēgt darbu pie šī temata, lai nākamais savienošanas instruments, tā lai nākamā daudzgadu uh, finanšu schēma būtu gatava. Uh, pēc iespējas ātrāk. Marinais Kukungs ir klāta, Rikē kungs, kur jūs esat zālē, Verkūnenas kundze arī. Pateicos jums, paldies sēnu referentiem. Pārunas ļoti garas, ļoti tehniskas, nu, un tad šodien tomēr mēs jau balsojam. Šodien lemsim par turpmākajiem soļiem darbā pie šī temata. Un tad, nu, beigās mūsu noteikumi ļoti skaidri paredz pārunas e, tādā agrīnā otrajā lasījumā, tie atbilstīgi 72. pantam parlamenta reglamentā. Un tad, nu, mēs strādāsim pie pārunu mandāta pozīciju pirmajā lasījumā Karem kungs, nerā, neskatieties uz manis ar šādu skatienu. Tātad par pozīciju, kāda tā tika pieņemta pirmajā lasījumā Eiropas parlamentā. Lēmums mm, sākt pārunas mm, prasa mm, komitejas absolūto vairākumu, tātad starp itre un tran komitejas locekļiem. Vēlos norādīt, ka abas komitejas uh, Mm, ir kopā 120 deputāti, tātad absolūtais vairākums ir 61 deputāts. Lai veiksmīgi organizētu darbu, balsojumu, sākumā paraudzīsim, vai ir vajadzīgais skaits, lai veiktu balsošanu. Tātad, lūdzu, Es aizmirsu balsošanas kārtiņu, vai jūs varētu ņemt vērā manu balsojumu. Labi, ņemsim vērā, ko jūs sakat, tikai lūdzu celiet roku, lai mēs zinām, vai jūs esat par pret vai atturaties. Tad nu balsojam. Testa balsojums, vai viss darbojas, vai sistēma balsojas. Sākam balsot. Vous pouvez voter pour, contre, varat balsot pār, pret, eh, viss viens, eh, tas neskaitīsies. Tas ir testa balsojums. Beidzam balsot. Sešdesmit astoņi par. Vai jūs balsojāt par? Nu labi, tagad gan ķeramies klāt oficiālajam balsojumam. Sākam balsot! Beidzam balsot. Pār 77 pret 22 atturas 2. Mandāts ir pieņemts. Paldies, vai ir citi jautājumi? Nē. Pārtraucam sanāksmi. Paldies. Ītre kolēģi, aicinu jūs uh, palikt sanāksmes talpā. Un paldies Tran komitejas locekļiem un priekšsādātājs kundzei. Good morning once again. Uh, we start our. Uh, Labrīt vēlreiz. Uzsāksim mūsu šodienas komitejas sanāksmi. Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Darba kārtības projekts ir pieejams. Ja jums nav nekādu komentāru, tad varam to pieņemt. Kas tā arī ir. Kā parasti šodienas uh, sanāksme arī ir tiek straumēta tiešsaistē, ir pieejams tulkojums 22 valodās, 12. novembra koordinātora lēmumi tikuši nosūtīti visiem itri locekļiem 26. novembrī ēpastījus. Un vēl ir būtisks paziņojums, proti, ka 5. decembra sanāksme ir atcelta. Nākamais darba kārtības punkts ir iepriekšējo sanāksmju protokolu apstiprināšana, kuras notika no 11. līdz 12. novembrim 2019. gadā. Ja jūs visi varat piekrist, tad šo sanāksmu protokolu tiek apstiprināti. Tālāk mēs varam raiti pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Tā ir. Uh, Tas ir par trialogu, par provizoriskos vienošanās pieņemšanu attiecībā uz riepu, marķēšanu, ņemot vērām degvielas efektivitāti un citus būtiskus parametrus. Šeit referente ir Virkunens kundze. Vēlos atgādināt, ka 13. novembrī notika pēdējais trialogs, kur tika panākt vienošanās, provizoriskā vienošanās ar padomi, un sākumā došu vārdu Virkunenes kundzei uz divām minūtēm. Liels paldies, priekšsēdē kungs, apsveicu jūs ar jauno amatu. Kā jau priekšsēdājs minēja, otrais trialogs notika 13. novembrī, kad tika panāks provizāls ka vienošanās. Vēlos pateikties visiem ēnu referentiem, asistentiem, padomdevējiem, itra sekretariatam par lieliski paveikto darbu. Kas notiks ar šo marķējumu? ir aktualizēts dizains, tas ir daudz redzamāks, tajā ir iekļauti pāris jaunu elementu. Ir būtiski elementi, kas ir nozīmīgi ziemeļu valstīm, protams, saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, un jauninājums ir arī tas, ka šīs marķējums tiks piemērots arī autobusiem C trīs kategorijas riepām, kurām līdz šim netika piemērotas Eiropas Savienības prasības marķējuma ziņā. Un, manuprāt, lielākās diskusijas bija par nobraukumu, par mikroplasmasu problēmām visu sarunu gaitā. Mikroplasmasu problēma, šis uh, nolietošanās jautājums. Komisija piedāvātā sakarā pieņem delģēto tiesību aktu. Tas nozīmē, ka nākotnē uh, Ideja ir tāda, ka ņemot vērā šo nolietošanos un uh, nobraukumu saistībā ar šo marķējumu, ir nepieciešama piemērot testēšanas metodu, pirms mēs uh, pieņemsim kā, del, kā deleģēto tiesību aktu, pirms tam uh, komisija veiks testēšanu. Uh, testēšanas metodes, kuras šobrīd vēl ir agrīnā attīstības stadijā, taču šis ir ļoti būtisks jautājums un par to vēl daudz diskutēsim, taču šobrīd komisijai ir pieejams delģētā tiesība akta instruments, lai varētu piemērot šādas testēšanas metodas un to, vai standarti ir dzīvot spējīgi. Runājot par šī marķējuma nākotni, par braukšanas uh, traucējumiem, tostarp skaņu traucējumiem. Šeit tiks ievērot uh, regulatūrā procedūra, nākotnē tiks pieņemti jauni tiesību akti. Un izvērtējuma datums ir noteikts 2025. gada 1. jūnijas, regula stāsies spēkā 2021. gada 1. maijā. Tas īsumā no manis viss par šo sarunu rezultātu un vēlreiz tiešām vēlos sirsnīgi pateikties visiem ēnu referentiem, visai administrācijai par atbalstu. Lielas paldies! Apsveicu jūs, referentus, itre sekretariātu par šo pagaidu vienošanās panākšanu. Tagad mēs varētu sākt balsot. Sākumā veiksim testa balsojumu. Lūdzu, Balsojiet, kā vēlaties, jo šis ir tikai testa balsojums. It's okay. Yeah? It's okay. Thank you very much. Labi, viss darbojas. Tagad mēs varam pāriet pie patiesā balsojuma, personālais balsojums. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. ir ļoti skaidrs eh, par vairākums, 59 pār, 2 atturs, vēlreiz apsveicu jūs un eh, daudz eh, veiksmes nākotnē. Ar to mēs esam noslēguši šo balsojumu, tagad varam pāriet pie 7. darba kārtības punkta, kur ir viedokļu apmaiņa ar Žanu-Eriku Pakēkungu, pētniecības un inovāciju ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoru. Mēs apmainīsimies ar viedokļiem par misijām un sadarbību apvārsnes Eiropa ietvaros. Lūdzu, kolēģi un uh, pārējie viesi, kas pamet zāli, dariet to pēc iespējas klusāk. Tātad sirsnīgi sveicu ģenerāldirektoru kungu Žanu Ēriku Pakeju kurš pie mums viesojās jau septembrī, un šodienas vizīte atkārtoti liecina par mūsu komitejas interesi strateģiskajā plānošanā attiecībā uz apārsnes Eiropa, kā arī Eiropas komisijas apņemšanos pēc iespējas eh, biežāk eh, tikties ar parlamentu. Un šodienas mm, viedokļu apmaiņas mērķis ir uzzināt eh, jaunu informāciju par attīstību, strateģisko plānošanu, īpaši attiecībā uz misijām un sadarbībām. Kopš pēdējās mūsu tikšanās būtu interesanti arī uzzināt par turpmākajiem soļiem strateģiskajā plānošanā un par to, kā tiek izvēlētas sadarbības attiecībā uz CPPP vai JTI, šīm kopīgajām tehnoloģiju iniciatīvām un valsts eh, publiskajām publiskajām partnerībām. Vēlos jūs informēt, ka šai viedokļu pārmē, apmaiņai mums ir paredzēta stunda un 25 minūtes, un tādēļ uzreiz došu vārdu pakē kungam, lai viņš varētu prezentēt Eiropas komisijas un savu perspektīvu. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Arī es jūs sveicu ar e, jauno amatu, ar prieku gaidu turpmāko sadarbību un liels paldies par šo iespēju uzstāties itra komitejā Marijas Gabrielas komisāru e, vārdā, lai turpinātu izpildīt uh, viņas pausto solījumu uzklausīšanas laikā. Tātad informēšu par tekošo darbu par strateģisko plānošanu, gatavošanos apvāršanas Eiropa. Man bija privilēģija ar jums tikties uh, septembra sākumā, sniegt jums uh, informāciju par notiekošiem darbiem. Un tagad centīšos uh, pāris minūtēs pastāstīt par galvenajiem attīstības aspektiem, kopš tā laika, ļoti daudz kas ir noticis, un tad ar prieku arī gaidu dažādos jautājumus, viedokļu apmaiņu saistībā ar šī sagatavošanās posmu dažādiem aspektiem. Vēlos teikt, ka mums bija ārkārtīgi iespaidīgi rezultāti, iesaistīto pušu darbs. Uh, visā Eiropā publisko uzklausīšanu procesa laikā, kas notikas vasaras laikā. Es jau mazliet par to pastāstīju pēdējā tikšanās reizē, taču šīs procesas noslēdzās 4. oktobrī, un mēs saņēmām 6806 atbildes saistībā ar šo strateģiskās plānošanas orientēšanos publiskās uzklausīšanas laikā. Tātad, acīm redzam, ir ļoti liela interese un izpratne no Eiropas partneru puses par to, ka strateģiskais process uh, nodrošina lielu ietekmi konkrētajiem eh, kon, pro, programmu rezultātiem. Tad mums notika trīs dienu ilga intensīva sadarbība ar būtiskākajiem iesaistītajiem Eiropas komisiju dienestiem, kā arī Nacionālo administrāciju pārstāvjiem. Un varu teikt, ka ļoti priecājos, ka ļoti daudz arī mūsu locekļi piedalīja jūs daudz no jums piedalījās šajās eh, dienās, nodrošinot savu ieguldījumu diskusijās. Šis sagatavošanās kopīgā eh, veidošana attiecībā uz apvārnes Eiropa šo trīs eh, dienu pētniecības un inovāciju laikā, tā teikt, materializējās, un, manuprāt, rezultāti ir ļoti nozīmīgi. Ko komisija pēc tam paveica? Aktualizēja darbu, uh, un oktobra beigās publicēja atjauninātu dokumentu, orientācijas dokumentu strateģiskai plānošanai, ar kuru dalījāmies arī Rītra komitejas sekretariātu. Tas ir pieejams daudz mērķiecīgāku komentāru paušanai otrajā sarunu kārtā publiskās uzklausīšanas ietvaros. Mēs esam sasņēmuši vairākus simtus papildu komentāru, kuri principā apstiprina tās izvēles un rezultātus, kurus konstatējām strateģisko orientēšanās ietvaros. Šeit uh, ir ietverts arī jaunās uh, komisijas, uh, jaunās komisijas priekšsēdētājs Užuls Fonderlainas uh, vadlīnijas. Un papildus šīm diskusijām iekļaujot arī itra sekretariātu un locekļus, mēs nodrošinājām papildu darbu, identificējot eh, virkni iespējamo kopīgo izaicinājumu, piemēram, jaunie zaļie informācija tehnoloģija risinājumi. Mums ir jāstrādā vairāk pie atvērtajām zinātnēm, jāpaplašina to redzamība, jāturpina uh, pētīt iespējamā ietekme starp sinerģijām starp apvārsnes Eiropu un citiem nākotnes Eiropa budžeta komponentiem. Šobrīd mums ir panākts gandrīz eh, stabils līdzsvarots dokuments, kuru drīzumā mm, finalizēsim un noteikti arī dalīsimies ar to arī ITRA komitejā. Un balstoties uz to, mēs nākamgad uzsāksim darbu, precizējot eh, konkrētus strateģiskās plānošanas aspektus. Tad, protams, būs jāņem vērā arī laika grafiks un darbs pie nākamā daudzgada finanšu satvera, jo mums ir jālūkojas, cik eh, tālu mēs varam finalizēt mūsu sagatavošanās darbu, nezinot, kādi ir galīgie finanšu piešķīrumi un piešķīrumi uh, attiecībā uz visu apvārsnes Eiropa budžetu, kas ir jāapstiprina visām institūcijām. Šajā kontekstā vēlos minēt pāris vārdus par divām būtiskām komponentēm, kas būtu interesanti locekļiem, proti misijas un partnerības. Runāt par misijām. Aktuālā informācija ir tāda, ka misiju valdes, kas tika izveidotas vasaras laikā, lai attiecībā uz adaptāciju klimata pārmaiņām, vēzi, okeānu, iekšzemes, jūras ūdeņu, klimata neitrāliem jautājumiem, viedajām pilsētām, augsni un pārtiku. Visā šajās jomās eh, valdes tikās eh, ļoti aktīvā veidā, gan arī divas reizes dažas pat četras, un mēs uh, eh, prognozējām, ka dažas no šīm misijām uh, varēs uh, ierasties arī komisijā, noteikti arī sadarboties ar parlamentu un sniegt savus padomus par to, kādiem jābūt mērķiem šīm misijām. Šobrīd mēs aplūkojam vairāk dažādās jomas, un misija valdes eh, uzdevums ir sniegt padomus institūcijām attiecībā uz konkrētajiem priekšlikumiem. Uh, Šī procesa ietvaros mēs sadarbojamies ar misiju valdēm, bet arī ar Nacionālās administrācijas pārstāvjiem, un uh, Gabriels kundze ieteica un cerēja, ka arī parlamenta komiteja locekļi iesaistīsies, lai mēs efektīvākā veidā varētu sazināties ar galvenajiem iesaistītajiem konkrētajās valstīs, ar zinātniekiem, universitātēm, ar valsts iestādēm, ar pilsoņiem. Misiju mērķis, eh, kā to vienmēr arī minējis Karlos Mēra, ir uztvert šo, eh, šīs vīzijas eh, sabiedrībā un zinātnē un pārvērst to visu tiesību aktos, tātad sazināties, sakontaktēties ar pilsoņiem, uzklausīt viņus, efektīvi sagatavot šīs misijas, sadarbojoties ar pilsoņiem un beigās arī sniedzot konkrēts rezultātus. Un, ja mums izdosies, tad uh, tas uh, būs tiešām ļoti nozīmīgi, lai mums būtu veiksmīgas misijas. Tādēļ mums ir jāsāk diskusijas par to, kā mēs vislabākajā veidā varam nodrošināt to, lai misijas uh, valdes var doties uz visām dalību valstīm un iesaistīties uh, ar šiem iesaistītiem pusēm un partneriem, jo īpaši ar vietējiem cilvēkiem. Tādēļ atbalsts un ieteikumi no jūsu komitejas puses arī laipni aicināt. Komisārs Gabriels savas uzklausīšanas laikā minēja arī to, ka aicinās, lai katra misijas valde nozīmētu vienu no saviem locekļiem kā kontaktvirsnieku, kontaktpersonu. Šis process jau ir gadrīz noslēdzies, un uh, tad komisāri noteikti vērsīsies pie šiem konkrētajiem locekļiem personīgi, un tad jūs varēsiet uzsākt darbu ar šiem konkrētajām personām. Kā es saprotu, komiteja plāno arī norganizēt misiju valžu uzklausīšanu, kas, manuprāt, ir ļoti noderīgi. Un ja mēs arī varēsim ierasties šiem pasākumiem, tad labprāt to darīsim. Un noslēgumā par partnerībām. Šeit arī ir notikusi zināma attīstība attiecībā uz strateģiskā plāna orientējušiem aspektiem. Mēs esam precizējuši, protams, ņemot vērā šeit parlamentā notiekušās diskusijas, mēs esam identificējuši 48 partnerības saistībā ar kurām notiek sagatavošanās darbs. Protams, sākumā ir 13 eh, iespējams institucionālās partnerības, kur ir jāizteno ietekmes izvērtējums, ļoti nozīmīgs analītiskais darbs komisijā, kā arī iesaistot eh, būtiskākās partnerus šo partnerību ietvaros. Manuprāt, to precizēja arī komisārs kundze un arī mūsu sanāksmes tikšanās laikā septembrī. Mums ir skaidri zināmi virzieni, taču ir zināms tas, ka šīs ietekmes izvērtējuma analītiskais darbs apstiprinās vai arī nē, vai šī ļoti integrētā partnerības forma tiešām ir tik nozīmīga iespējams dažā, attiecībā uz dažām partnerībām ir jāņem vērā daudz spēcīgākā konteksta, spēcīgākā mērā izmaksu ieguvuma aspekti. Tātad šis darbs turpinās. Mēs, protams, sastrādājamies ar visiem uh, partneriem Nacionālā administrācija, pētniecības institūcijās visā Eiropā, visu partnerību ietvaros, lai sagatavotu pamatus nākotnes īstenošanas darbam, un būtiski pieminēt arī to, ka mēs esam pievienojuši vēl četras pilntiesīgas partnerības tam dokumentam, kurš bija pieejams eh, vēl pirms vasaras. Šīs partnerības attiecas uz veselību, antimikrobu resistenci, viedām, viedās viedajām pilsētām un uh, kopienām. Un jautājums ir, kādā veidā šīs partnerības var sasaistīt ar pilsētu misiju, kā arī partnerības, kas nodarbojas ar ģeoloģiskajiem izpētes jautājumiem un ūdens jautājumiem. Tātad kopumā ir šīs 48 partnerības plus vēl šīs četras, kur mēs sastrādājamies un beigās darbs materializēsies konkrētu tiesību aktu priekšlikumos, kā arī citu programmu ietvaros. Tas arī viss no manas puses, protams, ar prieku atbildēšu uz jebkādiem jautājumiem saistībā ar citiem aspektiem, gatavoties apvārsnes Eiropa. Lielas paldies par šiem skaidrojumiem, par jūsu atvērtību sadarboties ar parlamentu ITRE komitejā. Apvārsnes Eiropa ir ļoti ambicioza programma, iespējams lielākais publiski pu finansētais projekts visā pasaulē, un pilsoņi sagaida ļoti daudz no Eiropa. Ap, apvārsnes Eiropa pēc 2020. gada, taču šeit ir jāveic uzlabojumi. Tagad uh, došu vārdu koordinatoriem, pēc tam otrajā kārtā būs viena minūte paredzēta ieinteresētajiem kolēģiem. Sākumā došu vārtu Eiler kungam, kurš ir ne tikai ETP koordinātors, bet arī atbildīgais par konkrēto apmaiņas eiro programmu. Lūdzu, Eiler kungs. Welcome. Jā, sirsnies veidzu pakiekungu parlamentā. Un uh, vācieši prasa uzdot tādus uh, struktūrētus jautājumus. Mēs gribam teikt paldies uh, komisijai par uh, samērā atvērto konsultāciju procesu, bet uh, Mēs esam konstatējuši arī dažas nesakritības starp uh, orientācijas dokumentu strateģiskajam plānām un daļai noliekumu, kas ir uh, attiecas uz apvērs 2020, piemēram, klimata. Aspekts nav pieminēts uh, šajā klimata klāsterī un arī, arī radošajā klāsterī nav pieminēts šis aspekts. Arī līdzsvars starp militāro un civilo aspektu. Uh, drošības jautājums, to arī vajadzētu ņemt vērā. Arī politisko vienošanos apārsnim uh, Eiropa ir īpaši ievadā, to vajadzētu pieminēt. Tomēr tas ir svarīgi, jo tas ir vairāk tehniski, bet tā pēc būtības, pēc satura, tur ir arī tomēr ļoti daudz kaut kas iesaistīts, tas atstāja lielu ietekmi. Un bija arī daži struktūrāli jautājumi, kā misijas būs sasaistīts ar iepriekšējām iniciatīvām stratēģijām, piemēram, uh, viedo pilsētu iniciatīvu, kas uh, notiek. Otrakārt, ka sešas iepriekš izvēlētās uh, programmas būs sasaistītas ar misijām, kas darbojas, uh, kas sasaistīts ar darba programmu. Sešas iepriekš izvēlētās, tur ir apmēram 1 miljons finansējumu uh, tur vajadzētu, zinām, nodrošinājumu, kur tas viss iedarēsies. Tur būs arī par eh, konsekvenci finansu regulējumā jautājums. Ir arī vadlīnijas par partnerībā. No vienas puses eh, vadlīnijas eh, attiecas uz potenciāliem partneriem, kas kļūs par šiem privātiem partneriem, kas spēlēs aktīvu lomu partnerībās, bet no otras puses deputāti un deputātiem tiks uzaicināti iesniegt uh, šeit 30% eh, no Eiropas Savienības finansējuma tur arī ir par prioritātēm. No 100 līdz 300%. Jā, kas ir šie locekļi, kas nav locekļi un eh, kas tiek aities no privātiem partneriem, un tur vajadzēja būt līdzsvaram par labumu saņēmējiem. Tur arī zināmas nesakratības ar finanšu noregulējumu. Tālāk eh, vairāk jautājums par pārvaldību. Kā tas tiks iekļauts pašreizējās ambīcijas eh, par CO2 samazinājumu 45% ar noteiktām partnerībām, kas pašlaik tiek apsvērtas, piemēram, gaisa satiksmes eh, izmeši, eh, kur trīsreiz lielāks samazinājums par tīro debesu budžetu. Tur vajadzēja faktiski trīskāršot to, lai sasniegtu šo mēķi. 45% vairāk drīzāk, kā tas būs no valdību puses, no pārvaldības puses, kas ir komisijas ambīcijas, bet uh, strateģiskas plānošanas process, gribētu teikt, eh, ir uh, drīzāk tāds kā tiek veidots tādā, nu, vecā veidā, kā iepriekš ir bijis, vai pašreiz ir bijis, tur nav nekā jauna. Tad šie 44 partnerības, bet tikai četriem ir ietekmes izvērtējumi. Kāda ir metodoloģija? tā visa pamatā un ko var gaidīt, ka vai būs kaut kāds ietekmes izvērējuma process šiem izšķirējušajām partnerībām par uh, tīrēm tehnoloģijām, piemēram. Nā, pēdējais jautājums. Kāda ir sasaiste starp strateģisko plānu un ambīcijām par darba programmām, kas būs vēlāk? Mēs skatāmies uzskatām, ka tur drīzāk tā kā tāds sajaukums starp šiem diviem aspektiem. Un pēdējais jautājums. Mēs redzām, ka zināmā veidā, kā ietīs, ir drusku tā kā izslēgts no tā viss ārā. Tas ir instruments, lai apvienotu kopienas, bet mēs gribētu drusku vairāk tādas pārdomas vai izvērtējumu par atsauci uz ekosistēmām, par jauno zināšanu perspektīvu un gribētu arī drusku vairāk tādu sapratni, kāda ir sasaista, piemēram, AITs un misijām un prima, jo mēs esam pašāk diskutējām par šiem IIT, bet tā jau ir daļa no strateģiskās plānošanas. Kā tas viss darbosies kopā, atvainojos par uh, to, ka ieslēgšu šeit detaļās, bet es domāju, varētu būt arī jautājumi, kas tiks uzdot parlamentā, kas, un eh, es domāju, ka Bosija kungs to darīs arī oficiāli, ka koordinātori nolēma, ka būs uzklausīšana ITRE komitejā 18. februārī, un es augstu vērtēju, ja komisija sniegt ieguldījumu. Tā visa sagatavošanā un apkopošanā. Jā, paldies Ēler kungam. Ceru, ka uz šiem būtiskiem jautājumiem. Jūs varēsiet atbildēt tagad, eh, Danikas kungs, viņš nav tikai sociāldemokrāta koordinators, bet arī referents eh, par apvārs Eiropu ietvaru. Jā, paldies priekšsādātāji. Priekšsēdētāji, vispirms es gribētu apsveikt jūs ar jūsu ievēlēšanu, un eh, mēs vēlam jums uh, lai jūs turpinātu to tradīciju ķēdi, kas eh, uzsākusies ar Buzekungu. Un, eh, jā, mēs labprāt strādāt, iesākties tradīcijai, mēs sniegsim jūs atbalstu un ceram, ka jūs būsiet ļoti labs priekšsēdētājs. Gribētu sveikt arī Pakēkungu vairākas dienas un naktis, esmu pavadījis trilogos, un mums ļoti labas attiecības. Mēs arī vēlētos to, ko jūs prezentējāt, arī mēs gribētu visu atrast arī mūsu politisko vienošanos rezultātos. Šī atvērtība, kas gan jums ir, gan arī komisāriem Marijā Gabrielē, mēs to ļoti augstu vērtējam parlamentā, bet mēs arī gribētu redzēt arī konkrēts rezultātus no politiskajiem vienošanās procesa. Gribētu ticēt, ka es runāju arī ēnu referentu vārdā. Un ka mēs runājam par daudzgadu finanšu schēmu attiecībā uz apvārsni Eiropu. Tas viss ir ļoti nopietni. Un ir priekšlikums no Somijas prezidentūras. Es ceru, ka valdība to visu neaizkavēs, jo šis priekšlikums Tur ir ļoti daudzas dalību valstis, kas iebilst šim priekšlikumam, ka samazinājums mums ir nepieņemams. Protams, mēs esam pret, jo daži priekšlikumi, kas nākuši no Eiropas parlamenta, tāpat arī balstās uz uh, mērķu sasniegšanu. Kā mēs varēsim sasniegt jauno zaļo līgumu ar pašreizējām tehnoloģijām, ja katrs zina, ka daži cilvēki saka, ka tas būs ļoti grūti, bet uh, citi saka, ka būs faktiski šos mērķus neiespējami sasniegt. No otras puses mums ir tāda ļoti dalībvalstu prezidentūras tās um, ļoti aktīvi nemaz uh, nerīkojas un vairāk eh, pētījuma programmas ir pat samazinājuši, finansējums ir samazināts, un kā jaunās tehnoloģijas varēs panākt dekarbonizāciju, ko mēs esam izvirsījuši kā mēķi, Tikai kā viens piemērs. Enerģijas uzkrāšanai 99% no tehnoloģijām pamatojas uz tām tehnoloģijām, kas bija pirms 50 gadiem. Tikai 1% ir no citiem resursiem, citiem avotiem. Mēs pilnībā esam atpaliekuši arī no elektrisko bateriju ziņā. Ja mēs patiešām gribam, lai Eiropas Savienība virzās uz priekšu, mums ir jāinvestē tādās tehnoloģijās, eh, kas eh, ir nākotnes tehnoloģijas, kam ir jānobriest, mums jādod iespēja rūpniecībai un privātiem patērētājiem un mazajiem vidējiem uzņēmumiem darīt to, ko mēs visi vēlamies. Proti samazināt eh, izmešus līdz 50%. Un um, tas, ko jūs prezentējāt attiecībos misijām un partnerībām, strateģiskajā plānošanā, tas viss ir ļoti atbalstāms, bet mēs domājām, ka to arī vajadzētu vairāk paturēt prātā attiecībos konkrētajiem elementiem. Citādi mēs zaudēsim seju, jo mēs nebūsim spējīgi sasniegt to, ko esam solījuši, un nebūsim spējīgi parādīt, kā tad mēs būsim uh, pirmajās frontes līnijās cīnoties pret klimatu pārmaiņām. Kā mēs varēsim eh, panākt to, ka būs nepieciešamie resursi un eh, izvirzīt nepieciešamās prioritātes. Tajā pašā laikā gribētu uzdot jums jautājumu, ja partnerību priekšlikums oficiāli tiks uzsākts pirms būs šis eh, galīgais budžeta pieņemšana par daudzgadu finanšu schēmu Varbūt tas tikai baumas. Vai jūs varētu apstiprināt, ka jums ir uh, viens priekšlikums attiecībā uz visām partnerībām, attiecībā uz kopiem tehnoloģiju iniciatīvām un visu, kas sniegs ieguldījumu misijās? Vai šis finansu ieguldījums tiks, uh, būs daļa no 10%, kas ir piešķirts misijām? Un pēdējais komentārs. kuras misijas ir visvairāk pavirzījušās priekšu, ņemot vērā šo punktu. Jūs gribētu šeit varbūt konkrēti informāciju. Noslēgumā gribētu jums pateikties par jūsu atvērtību, un esmu pārliecināts, ka mēs varēsim ļoti labi strādāt kopā, jo rezultāti šīm kopīgajām rīcībām būs ļoti svarīgi mūsu pētniecības pārstāvjiem un uh, arī visiem mūsu pilsoņiem. Jā, liels paldies! Paldies arī jūsu, jums, jūsu kolēģiem par atvērtību, un esmu pārliecināts, ka varēsim ļoti labi sadarboties, un mēs atbalstīsim mitras komitejas intereses no Reņu Martina Ķebālova. Jā, liels paldies priekšsēdētāji, apsveicu jūs ar ievēlēšanu un eh, ar prieku strādāšu jums nākamajos gados. Pakiekungs, tādā vispārīgā līmenī. Tas vairāk kā pārdomas. Jā, drusku esmu noskumas par jaunumiem, kas nāk no padomas attiecībā uz eh, daudzgad finanšu schēmu un apvāršanas Eiropai. Mēs runājām par ļoti lielām summām, protams, bet ņemot vērā Eiropas Savienības pievienoto vērtību, kas ir no zinātnes un pētniecības. Un kā notiek cīņa pret klimata pārmaiņām un uh, kā būtiskajās uh, jomās uh, rūpniecība Eiropas Savienības uzņēmumi tomēr arī daudz kur atpaliek. Jā, kā, ko mēs darām nepareizi, un kāds ir šis kopējais stāsts, eh, kas mums iedara to visu darīt labāk, kāds stāsts ir, kā labāk eh, strādāt kopā parlamentam un komisijai, un drusku varbūt mm, motivēt vairāk padomu kaut kādā veidā. Protams, ka Eiropas parlaments eh, šeit prasa 120 miljārdus, bet pat nesam šeit iesaistīti tajā, ko, ko vecā komisija prasīja, un jaunais ir vēl ambiciozāk, varbūt jūs varat apstiprināt, bet man ir viens konkrēts jautājums par apvāršņa noteikumiem Eiropas parlaments eh, par 11. pantu izstrādājuši labu tekstu par apvēršanu Eiropā eh, regulējumu, par to, tur būs enerģija, būs trilogi, bet šis pāns nosaka, ka eh, apvērsnam Eiropai ir jābūt ieviestām sinerģijās un citās Eiropas Savienības finansējuma programmās. Uh, un vajadzētu panākt maksimālo administratīvo vienkāršošanu. Un jāizmanto senīģijas procesi finansējot. Tas ir ceturtais pielikums. Apvērsnes Eiropa nosaka noteikumus, kas ir jāpiemēro līdzfinansējuma programmās. Es daudz strādāju maziem vidējiem uzņēmumiem, es domāju, ka mums vajag jāiesaista viņi vēl vairāk programmās. Vai jūs varētu apliecināt, ka cik vien iespējams šis uh, vienošanās par grantiem, par finansējumu atbildēs eh, apvārsnim Eiropā, tas dos eh, partnerībām attiecīgās zināšanas arī maziem vidiem uzņēmumiem. Tas drusku tā demoralizējoši, ka, ja, piemēram, ir jauns šāds vidējais mazais uzņēmums valdē programmā, un jo daudz eh, prasa šī administrēšana un lielu enerģiju, un uh, Jā, un tagad tas viss būs balstīsies uz pavisam citiem noteikumiem. Ko mēs varam izdarīt labāk, lai panāktu labāku sinerģiju un labāku vienkāršošanu? Paldies! Paldies! Un no zaļajiem Džīna Dauninga. Paldies! Pakēkungs, paldies, ka jūs esat atkal atnācis pie mums uz parlamentu, uz ITRS komiteju. Un uh, šeit veltāt laiku, atbildēt uz mūsu jautājumiem. Jā, Eiropas Savienības eh, pētniecības, eh, protams, ka ir izaicinājumi no sabiedrības puses, un eh, šeit ir jāizvirs prioritātes pētniecībai, un jāveido kopējs process, tas ir tik svarīgi, iesaistīt iestāstas puses, lai veidotu Eiropas Savienības pētniecību un nodrošinātu, ka ir patiešām šeit ietekmu rīcība un klimata pārmaiņas, zaļais kurs, taisnīgi pārēja. Uh, ir svarīgi jautājumi. Protams, ka sabiedrības iespējas ir ierobežotas. Šis process šajā kopu veidošanā varētu būt pat kontraproduktīvs. Tādēļ pašreizējie skaitļi par strateģisko plānošanas procesu izraisa bažas. 1549 līdzdalības 95 uh, no pilsoniskās sabiedrības organizācijām, bet tajā pašā laikā uzņēmumi un sadarbības, kas uh, 452 atbildes. Tas nozīmē, ka apvārsniebas partnerības un misijas tiek apdraudētas, un tur dominē lielie uzņēmumi. Šāda šaura līdzdalība nozīmē arī šauras prioritātes. Un uh, šiem faktiem bija norādīts, uh, un arī jautājumi, vai šīs prioritātes tiešām dos reāli labumu pilsoņiem. Un šī problēma it īpaši ir uh, svarīga apvārsnī uzņēmumos, rīcībās, darbībās, jo šis to būtībā nosaka lielie uzņēmumi, industrija. Un uh, samērā zemā līdzdalība no pilsoniskās sabiedrības puses pēdējā kārtā strateģiskajā plānošanas procesā, to mēs visi atceramies. Gribētu šeit uzdot jautājumu, divus jautājumus. Pirmkārt, kā jūs grasāties pie, palielināt pilsoniskās uh, sabiedrības līdzdalību? Uh, apvāršņa Eiropa ieviešanas procesā. Un otrais jautājums, ņemot vērā faktu, komisija plāno atjaunot un paplašināt kopīgās eh, partnerības apvāršņa Eiropa. Kādā veidā jūs nodrošināsiet, ka komisija izpildīs savu pienākumu aizsargāt sabiedrības intereses un nodrošināt, ka Eiropas Savienības eh, pētījumu fondu dos patiesu pie, eh, ieguldījumu un būs pieejami visiem? Paldies! Paldies par jautājumiem. Tagad Paulo Borkija, IT grupa. Ah, la sua introduzione, ma una domanda. Jā, paldies. Jā, pavisam īsts jautājums. Gribētu pieskarties uh, tam, ko teica iepriekšējā runātāji ar apvārsni 2020. Partnerības ir tikušas uzsāktas maziem vidiem uzņēmumiem, viņiem līdz šim ir bijušas problēmas piedalīties konkursos. Tādēļ, ka ne visi MVU var uzņemties šādas partnerības, tās īstenot. Ir bijušas dažas partnerības, bet bieži vien ir tā, ka mazākas partnerības ir tikai tāda marģināla nozīme, tie ir tādi mazāk uzņēmumi, un tādēļ man ir jautājums. Kā ir iespējams, ka apvārsnī Eiropa partnerības tur būtu tāda vienāda dinamika, varbūt kaut kāda iespēja būtu, ka MVU būtu piešķirt lielāka nozīme. Es šeit domāju, ir īpaši par partnerībām, kur eh, tiem, kas piedalās, ir atšķirīgs lielums EKR vārdā. Kas no Debska kungs, tagad jums vārds. Lies paldies. Es arī apsveicu par to, ka jūs ievēlēja un kā esat mūsu priekšsēdētājs. Mēs šeit runājam par skaitļiem, partnerību skaitļiem, bet mans jautājums ir, bet drīzāk lūgums šeit būtu pastāstiet kaut ko par uh, izmaiņām, salīdzinājumā ar iepriekšējiem Pētniecība, kādas kvalitatīvas pārmaiņas ir notikušas? Kādas tēmas ir svarīgākas, kas ir atšķirīgs attiecībā uz koncentrāciju uz pētniecību, uz priekšlikumu, ko iesaka šeit komisija? Tad tas būs garāks saraksts. Varbūt par tēmām jūs varat vairāk pastāstīt. Uz ko koncentrējas pētniecība? Es esmu runājis ar uh, dažiem uh, pietiekumu iesniedzējiem. Protams, viņiem ir zināma nedrošība, kas ir saistīta ar uh, šo nacionālo valstu ieguldījumu. Par struktūrālajiem fondiem, jā, bieži vien tas šķiet tā teorētiski iespējams, bet tas netiek piemērots īstenots. Varbūt vajadzētu kādu lielāku skaidrību par to par struktūrāliem fondiem, par to, kāda tiem ir ietiekama ieguldījuma. Vai tas varētu tikt interpretēts kā nacionālais ieguldījums nekā Eiropas Savienības iesaistīšanās un ieguldījums par fondu piešķīrumiem apvārsnē Eiropa un finansī, par to, kā tiek finansējumi partnerības, kā tās tiks finansētas. Varbūt uh, Tie būs kooperatīvie projekti. Varbūt tur būs kaut kādi pārnesumi, finansējumi pārnesumi uz apvārsne Eiropa. Šīs kooperācijas, kooperācija projekti, tiem vajadzētu palikt kā apvāršana Eiropa centrālajai daļai. Par kvalitāti, par pētniecības koncentrāciju gribētu no jums dzirdēt vairāk. Un par partnerību jauno sarakstu un finansējumu partnerībām. Tas ir tas, kas būtu svarīgi man un gribētu jūs uh, sniegt, sniegt vēl kādus piemērus. Paldies, Krasnodebska kungam, un noslēgumā koordinātors no GOE Marisa Matijās. Brigāda, prezidenta, man ķer kumsā. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu apsvērt jūs par to, ka jūs esat ievēlēts, un paldies arī Pakē kungam par to, ka jūs atnācāt pie mums uz mūsu komitejas sanāksmi. Paldies! Kad sniedzat arī nesarz jaunākus uh, skaitļus par strateģisko plānošanu, datus. Jā, arī sarunās ar parlamentu jau tika atbalstīta ideja, ka būs jauni instrumenti un fakts, ka mēs varam izstrādāt tādu patiesu Eiropas pētījumu programmu un ka vajadzīga fokusēšanās uz nepieciešajām struktūrām. Tas viss ir jau ticis pausts, bet mēs gribētu pievērst uzmanību uz dažiem vājajiem punktiem un problēmām un nedrošību, kas parādās. Pieņemot jaunus instrumentus ja mēs nesniedzām nepieciešamos paskaidrojumus. Tas, ko gribētu uzsvērt daži no punktiem, kas arī šodien jau tika piesaukti, bet es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, ja jūs gribat izvairīties no tā, lai šī programma būtu stabila un lai nebūtu šādas neskaidrības nākotnē, tad to vajadzētu jau iepriekš noskaidrot. Pirmkārt par budžeta jautājumiem. Ja mums būs nepieciešamais budžets, tad mēs nevaram turpināties eh, virzīties uz priekšu un eh, rīkoties tā, it kā nebūtu apdraudējumas par budžeta samazinājumu konkrētos punktos. Mums nepieciešams tāpat arī nodrošināt sinerģijas finansējuma programmās, lai tur būtu skaidrība un treškārt, kas ir ar īpašu nozīme, tā ir eh, šī savstarpēja papildināmība. Mums ir jānodrošina, ka pašreizēji instrumenti, kas tika jau iedibināti apvāršņa kontekstā, tie varbūt nebūs savienojami. Ir arī informācija tehnoloģijas, un pašreizējā prezentācija tur nebija atsauksmes uz JIT, un arī šis climate tas arī šis klimata uzsākums tas nebija iekļauts, un ja tā ir daļa no strateģiskā plāna, un tas, ja tas viss būs pilnīgi izolēts atsevišķi, tad varētu rasties arī pretrunas starp instrumentiem nākotnē. Mēs negribam radīt tādus eh, mehānismus un instrumentus, kas pārklājas un rada pārklāšanos un uh, pretrunas. Mans jautājums, kā jūs šo savstarpēju savietojamību saskatāt jaunajiem instrumentiem un partnerībām? Kā tas viss sasauksies kopā jau ar esošajiem instrumentiem? Un, jā, tas, ko jūs teicāt, jūs vēl pagaidām par to pietiekami daudz nepateicāt. Domāju, to vajadzētu noskaidrot pašlaik un tagad jau, jo citādi mēs uh, pakļāmies riskam, ka mēs šeit atvērsim Pandoras lādi, radot eh, pievienoto vērtību Eiropai. Paldies! Līdz ar to mēs pabeidzām pirmo kārtu jautājumu uzdošanā un komentāros no mūsu koordinātoru puses. Daudz jautājumi un daudzi interesanti un svarīgi komentāri un ieteikumi. Es gribētu jūs aicināt atbildēt uz šiem jautājumiem. Pēc tam būs arī otrā kārta. Septiņi kolēģi ir pieteikušies kas vēlas eh, izteikties ar tādiem īsākiem komentāriem, bet, protams, arī ar tādu pašu nozīmīgumu. Tagad jums vārds atbildēm. Um, Lielas paldies priekšsēdētāji centīšos pēc iespējas labāk atbildēt uz jautājumiem. Bija daudz komentāru, jautājumu, kas bija ļoti vēlami un eh, nu, lielā mērā daļa no notiekošajām diskusijām starp Ītre un eh, maniem darbiniekiem inovācijām jau notiek. Es vēlētos eh, būtībā atbildēt uz pilnīgi visu ideālā gadījumā, un eh, ir iespējams arī turpināt diskusiju pēc šīs dienas sesijas. Sākšu mm, ar eh, IAT Un no māties kundzes par šiem kiks mēs šobrīd veicam strateģisko plānošanu pirmo reizi. Tā tas eh, nebija līdz šim. Mums jāparūpējas par to, lai tie būtu atbilstīgi savienoti ar plašākām prioritātēm, eh, kas izriet no dažādiem klasteriem. Nebija lietas, eh, kur sākā climate click netiek kā tāds saistīts ar klimata klasteru, un tas noteikti būs uh, viegli koriģējams virzoties uz priekšu, gatavojot dokumentu, un tas attiec uz visiem šiem kik. Un tie ir arī partnerību sārakstā apzināti, un tā ir daļa no strateģiskā plānošanas procesa. Šobrīd notiek diskusija par turpmākajiem IT regulējumu šeit parlamentā, tas arī virzās uz priekšu, arī padomēm kur strateģiskās iznošanas mm, stratēģija ar JAT arī ir saistīts ar šiem strateģiskās plānošanas procesiem. Tā tad vēl pilnībā eh, nav darbs noslēdzies, vēl būs nepieciešams papildus pie tā strādā, bet jūsu ieteiktais ir mm, darba pilna integrācija, kāda kik ir Mm, plašākām politikām, ko atbalsta pārsnis Eiropā, ir tas, ko mēs vēlamies arī sasniegt, lai nebūtu kādas e, pārpratuma situācijas. Un izaicinājums būs institūcijām strādāt paralēli ar strateģisko plānošanas procesu no vienas puses, uh, un arī parūpēšanos par to, ka EIT darbs ļauj to visu apkopēt, apkopot. Komisijas darbs arī to zināmā mērā palīdz koordinēt, un nav pamata domāt, kāpēc, lai mēs šo mērķi nesasniegtu, dienesti ļoti cieši strādā kopā savā starpā. Tāpat bija jautājums par mm, šobrīd turpmāko darbu Tātad projekti seši, kuri mēs tos aptversim strateģiskajā plānā. Un doma ir varbūt vairumam no tiem, ja ne visiem, strateģiskā plānošanas procesā un agrīnā īstenošanā pat iet vēl tālāk nekā piedāvātais un mēģināt aptvert pētījumā, jo īpaši uh, Eh, atbilstīgumu ar attiecīgajiem partneriem, tad raudzīties uz pārējo īstenošanu un tad skatīt mm, eh, uz eh, to, mm, uz ko tie koncentrējas, kā tie var pilnībā ietekmēt mm, situāciju un tikt īstenoti. Nu, tas ir arī komisijas radarā, mēs arī turpinam to darīt, ir seši Mm, iepriekš izvēlētie uh, projekti, um, mēs tiem ļoti rūpīgi sakojam līdzi. Elerkungs, es neredzu īsti pretruns ar finanšu regulu, bet uh, pēc jūsu komentāru lūkšu juristiem vēlreiz to pārbaudīt. Mm, pretruna nebūtu iespējama, bet uh, Nu, tāpat ir arī skaidrs, ka veicināt lielāku finanšu investīciju daļu no investīciju partneriem partnerībās ir e, vajadzīga attīstības forma. Ja vēlaties, kā jūs to ieteicāt, redzēt e, partnerības, piemēram, aviācijas jomā, bet arī citās jomās, kas būtu ar lielāku ietekmi, ar lielākām ambīcijām, to var darīt daļēji ar publisko finansēm, jau sākot ar apvārsnes Eiropa, bet uh, visi mm, sagaida arī to, lai um, ieinteresētās puses ieguldītu vairāk resursu. Viss acīm redzamākais veids ir finanšu resursi. Mm, tātad diskusijas vēl mm, turpinās. Es pilnībā apzinos, kāda izaicinājuma tam ir. Īstenot, izmantot resursus no privātā partnera, darīt to cauradzami un arī bez tā, ka nu, ir arī jāprūpējas par īstenošanu, un industrijai grūti to pamatot. Tad nu, šobrīd notiek diskusijas ar vairākiem industrijas partneriem. Mēs šobrīd strādājam pie ietekmes novērtējuma. Es iepriekš jau to piesaucu, gatavojot turpmākos priekšlikumus tieši šajā diskusijā. Arī vēl kāda, kāds deputāts man uzdeva jautājumu par to, vai būs uh, viens priekšlikums partnerībām. Tas vēl nav izlemts ietekmes novērtējumā. Parādās tas, ka ir daudz noteikumu, kuriem būtu jābūt eh, vienādiem partnerībās, arī tajos jautājumos, kur ir izaicinājumi, to starp attiecībā uz ietekmi uz sabiedrību, lai arī tos efektīvāk sasaistītu kopā nekā šobrīd. Partnerības šobrīd lielā mērā eh, ir Mm, sakoordinētas, bet eh, to vēl vajadzētu pastiprināt, būtu vērts apsvērt zaļā kursa ietvaros, lai partnerības būtu vēl ciešākas. Un tad, nu, vienoti, vienotas tiesību normas būtu saprotamas, mm, un šī vienotais regulējums joprojām tiek apspriests vairākos komisijas dienestos. Un tāpat kā daļa no tā mēs arī mēģināsim atrast visa ietekmīgāko veidu, kā panākt vairāk finansējumu no industrijas un arī atbilstīgu īstenošanu. Mēs noslēgsim 13. ietekmes novērtējumu visām partnerībām, kā jau es pieminēju. Analītiskais darbs ir tikpat svarīgs, un tas arī notiks. Jūs pieminējāt tāraudu partnerību. Uh, ļoti labs piemērs. Diskusija nav tikai par to, ko vēlamies sasniegt pētniecības inovāciju partnerībām eh, plašākā mērogā, bet ir jādomā arī par to, kā īstenošana mm, šajā pētniecībā inovācijā eh, ļauj reālu mm, sektoru attīstību. Tur ir gan regulātoriskais aspekts, agrīnās investīcijas, ko atbalsta gan eh, valsts, gan arī privātais sektors, eh, ka lai tas notiek ātrāk un lai notiek dekarbonizācijas sektoros. Un te ir arī analītiskais sadarbs pētniecībā, inovācijās, bet es domāju, arī citās partnerībās plašāk diskusija būs nepieciešama. Tas tad arī saistās ar darbu, kas arī būs pieejams darbam turpinātos. Nu, varbūt ne kompaktā ietekmes novērtējumu formā, e, bet arī cita veida darbs ir nepieciešams šajām partnerībām. Protams, es nevēlos arī runāt Marijas Gabrielas vārdā, nezinu, kādi ir viņas ierobežojumi un iespējas, bet e, komisāre būs e, pieejama 18. februāra uzklausīšanā, domājams, un, ja būtu nepieciešams to sagatavot. Un tad bija arī komentāri par eh, daudzgadu finanšu schēmas notiekošajām diskusijām. Prezidentūras dokuments nu pat ir eh, parādījies, grūti to komentēt, bet no komisijas paziņojumiem un arī priekšsēdētājs paziņojumiem šajās dienās, piemēram, kopu sanāksme Madridē, uh, Tiek teikts, ka Eiropai būs e, jāveic lielas investīcijas industrijā, pētniecībā, lai risinātu klimatu pārmaiņas, te nav nekādu šaubu par to. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienības budžets ir ļoti centrāls instruments, lai strukturētu šādu veidu investīcijas. Tāpat arī apvārsnes Eiropu, un tāpat arī kā citi no jums atzīmēja, kas ir sinerģijas arī uh, Eh, daudzos eh, daudzgadu finanšu schēmas komponentos. Tad ir izaicinājums par to, kā apvārsnes Eiropa var tikt sasaistīts ar struktūru fondiem, ar Eiropas Savienības, Savienošanas instrumentu, ar kosmosa programmu, digitālās Eiropas programmu, InvestEU programmu un citām komponentēm, tostarp lauksaimniecības politiku, mm, kur jauna satvara sasniegšana industrijai eh, var notikt pateicoties uh, inovatīviem un pētniecības e, uzlabojumiem, un tas prasīs plašu izvēršanu un vēl arī papildu diskusijas starp e, trīs institūcijām. Mums ir jāinvestē tehnoloģijās. Jūs pieminējāt akumulātorus, arī ļoti labs piemērs. Tas ir viens no nedaudziem tematiem, kur jau mēs esam sadarbojušies ar nozars pārstāvjiem, Eiropas projektām. Uh, Eh, kas bija ar lielu nozīmību, tas tika izveidots mm, tieši saistībā ar akumulatoriem, varbūt arī tērauda aviācijā, tāpat ir citas iespējas, ir vēl nepieciešams papildu darbs attiecībā uz piegādēm, uz galvenajiem sektoriem, inovācijām, partneriem te būs ļoti liela loma spēlējama. Bet šie mm, Eiropas eh, svarīgie mm, projekti prasīs arī atbilstīgu īstenošanu. Un ehm, ne tikai eh, attiecīgajā ģenerāla direktorātā notiek eh, šis darbs, bet arī citur. Un tad eh, priekšlikumi par partnerībām bez zināšanām par budžetu ir izaicinājumiem pilns uzdevums. Ir vēl juridiskais pamats, kur ir iekļauta mm, budžeta perspektīva. Šajā brīdī man jāteic, ir visai grūti iztēloties, kā mēs varam nākt klajā ar partnerības priekšlikumiem, ja nav vienošanās eh, starp institūcijām par turpmāko budžetu. Redzēsim, eh, kā būs laika grafiki, kā tas izskatīsies 2020. gadā, tāpēc eh, tas ir viens no iemesliem, kāpēc pārunām vajadzētu pēc iespējas ātrāk virzīties uz priekšu. Mēs gada sākumā būsim gatavi, martā, aprīļa ietekmes novērtējums būs uh, sagatavots, arī komisijas dienesti nāks klajā ar savu dokumentu aptuveni eh, vasaras eh, laikā, un tad būs, eh, cerams, vienošanās par apārsnis Eiropu, un tad varēsim jau virzīties uz priekšu ātri. Jāatzīmē, ka partnerības balstās mm, ap, saistību apropriācijās. Uh, Un tad būs ļoti intensīva īstenošana no, šīs dien, no pašreizējā budžeta līdz uh, turpmākajiem gadiem, 23. un 4. gads, un uh, tad, nu, 2020. gadā cerams būs labāks progress, bet jo ātrāk būs skaidrība par budžetu, jo labāk. Kas ir tie uh, uzdevumi, kas visvētālāk pavirzījušies uz priekšu? Nu, tas, kas bija svarīgs arī. Uh, Tās ir pilsētu misijas, cities mission, šie projekti. Tas ir viens no tiem projektiem, kur visāgrāk varēšu jau ziņot par kādu rekomendāciju. Un šie projekti ir jāsaist arī ar daudzām citām politikas attīstībām, lai būtu ne tikai pareizais mērķis runāt ar pilsoņiem, būt ambicioziem, bet arī uh, Nu, lai būtu plašāks redzējums par politikas eh, attīstību Eiropā. Pilsētas ir eh, ļoti blīvas, eh, mm, blīva joma, ir smart cities, ir partnerības, ko ierosina arī dalību valstis, un vairums darba notiek nacionālā, lokālā līmenī. Tātad misijai ir jāņem pilnībā vērā notiekošais darbs un pievienot vēl papildu vērtību, nospražot objektīvāku mērķi, uh, un arī tādu, kas labi atbilst pārējām pūlēm, kas notiek institūcijās un industrijas darbiniekos un lokālā līmenī. Tas par šīm misijām, par eh, šo vēža misiju, cancer mission, tā būs viena no redzamākajām daļām rīcības plānā par vēzi. To izziņoja Eiropas komisija, protams, uh, tam ir jābūt miedarbībā ar rīcības plānu, jāsakņojas tajā, bet vēl papildu vairāk darbs notiek atsauces tīklos un arī dalību valstīs, kas arī pilnībā jāņem vērā. Priekšsēdētājs man atgādina, ka man jācenšas ātrāk atbildēt, vēl paredzēts eh, jauns eh, jautājumu rauns, ja apkopošu jautājumus blokā, varbūt varēšu ātrāk uz tiem atbildēt. Sinerģijas un vienkāršošana īpaši svarīgs darba elements, kas mūsu priekšā. Daudz uh, progresa ir ticis panākts pārunās un sagatavošanas darbā komisijā. Un te vispirms jāsaka, ka mēs tagad uh, apzinām dalību valstis, runājam ar tā par īstenošanas uh, praktiskajiem noteikumiem apvārsnim Eiropā. Uh, par praktisko modālo vienošanos, kā veikt labāku sasaist ar fondiem. Un tā rezultātā ir daudz atgrieziniskās saites, labāk izpratnē dalību valstu interesētajās pusēs, un tādējādi mēs varam parūpēties par to, ka pārējot uz jauno programmu būs atbildības sajūta, piederības sajūta šai programmai. Jā, mums ir jābūt lietas kursāka. Uh, vienkāršība saistās arī ar turpinātību. Noteikumi nevar būtiski mainīties kā ar katru programmu. Mēs centīsimies uzlabot to, kur tas būtu nepieciešams, un saglabāsim tos jomas, kur jau ir progress apvāršana kontekstā. Jā, vienots noteikumu kopums pētniecības inovācijas rīcībās, tas ir šis eh, modālā pamata vienošanās princips, bet eh, vēl ir arī diskusijas eh, starp parlamentu, padomu, jo ir sinerģijas un kumulatīvais finansējums starp instrumentiem. Un tur arī var būt vienots noteikumu uh, kopums eh, attiecībā uz kādu no instrumentiem, eh, kas tiek izmantots, un eh, noteikti arī vienkāršošanu tur var panākt. Un tad vēl pats biju vīlies par to, kā pilsoniskās sabiedrības organizācijas uh, tik aktīvi nepiedalījās, jo īpaši pētniecības inovāciju dienās. Tātad skaitļi tiešām nav lieli attiecībā uz tādu vispārīgo reakciju un aktīvo dalību. Tomēr jāatzīst, ka tā bija sabiedrības daļa, kas nekad nepiedalījās, un šī bija pirmā reize, kad tas notika. Mēs centāmies viņus mudināt uz to, jāatzīst, ka uh, Tas ir ļoti vēlams, ļoti svarīgi piedalīties programmas sagatavai. Turpināsim viņus uzrunāt. Mēs sadarbojamies ar vairākām jumta organizācijām arī šeit. Briselē, lai apspriestu, kā labāk veidot misijas ar pilsoņiem, lai tās veidot kopā. Viņi var mums palīdzēt. Mūsu mērķis nav veikt kopīgu darbu ar pilsoniskajām sabiedrībām, bet ar pilsoņiem tiešā saiknēm. Te tad šīs misijas var novest pie pavērsieniem šajā jomā. Partnerības un programmu izpilda publiskai institūcijai kā Eiropas komisija, kas strādā Eiropas interesēs. Un partnerības tiek veidotas sabiedrības intereses labad. Un te ir arī ietekme, un te, kurai jābūt uz sabiedrību un mūsu uh, loma ir mm, palīdzēt nozarei iet vēl tālāk. Tika pieminētas aviācijas partnerības, jā, no aviācijas partnerība šobrīd rada lieliskus rezultātus efektivitātes ziņā, ieguvuma ziņā, bet tajā pašā laikā, ja mēs vēlamies risināt mm, šo satiksmes intensifikāciju aviācijā, bet mums ir arī jāmeklē risinājumi nozares vidū, ne tikai finansējumu palielināšanu, un tā ir arī daļa no sagatavošanas darba. Ja atļausit vēl vienu minūtu attiecībā uz MVU, kas ir īpaši veiksmīgi apvērsnis 2020 ietvaros jaunajā pieejā, nekas neliedz turpināt uh, Mm, šos panākumus, mēs turpināsim arī mudināt viņu mm, iesaisti, sazināties ar viņiem, arī mm, veidot partnerības. Mēs cenšamies paplašināt iesaistītos partnerībā. Ir arī lielāka interese no viņu puses īstenošana un arī mēģināsim vadīt darbu šajās partnerībās. Par neskaidrībām. Jā, budžeta neskaidrībā. Uh, Nekas man no savas puses nav piebilstams. Eiropas tehnoloģiju institūtā mums būs jāstrādā ļoti cieši kopā, lai to ierobežot un galvenās izmaiņas programmām apvārsni 2020 un apvārsnis Eiropa ir centieni likt lielāku akcentu uz mm, tā, to pētniecību, kurai ir horizontāla ietekme, kuri specifiski klasteri, darbības jomas, ko apvārsnes Eiropa mēģina paveikt, meklēt kritisko masu tur, kur tas ir nepieciešams, lai būtu nu, vairāk horizontāla, visaptvaroša pieeja. Un tad tas izpaužās tā, ka tradicionālās struktūras ārpus komisijas veidojas uh, sadarbība, bet ir jāpārskata arī šīs komandas starp komisiju un mm, pilsoniskās sabiedrības un nozares pārstāvjiem, lai būtu lielāka izpratne par horizontālo pieeju. Un te tad parādās iespējas iesaistīt jaunas konsorciju grupas, pētniecības organizācijas, lai mums palīdzētu īstenot apvārsnē Eiropu. Concrete and good answer. Lielas paldies! Jūs sniedzāt ļoti skaidras, eh, būtiskas atbildes. Šis ir ļoti aktuāls jautājums mums. Eh, mums ir septiņi kolēģi pietiekušies runāt. Sākumā došu vārdu Karvaljo kundzei no ETP lūdzu. Apsveicu priekšsēdētāju kungs jūs ar jūsu ievēlēšanu priekšsēdētāju amatā. Sveicu jūs eh, pakē kungs, itra komitejā atkārtoti. Vēlējos jums uzdot pāris eh, jautājums par šīm institucionalizētajām partnerībām. Partnerības ir ārkārtīgi nozīmīgs, eh, nozīmīgs sastāvdaļa pašreizējā apvārsnes Eiropa ietvaros, un mēs eh, paredzam, kā arī nākotnē tas tā paliks kā es to sapratu no jūsu iepriekšējām sniegtajām atbildēm. Jūs sagaidat 13 eh, atsevišķus tiesību aktus, ja viss eh, noritēs raita ar budžetu līdz 2020. gada vasarai, jā? Ja? ir arī partnerības, kas balstās 185. pantu uz līdzlikumu, lēmumu pieņemšanas procedūru, uh, Tātad par šiem punktiem partnerībām eh, lēmumi ir pieņemti, simt, kas balstās uz 185. vai 187. pantu, bet ir vēl citas partnerības, kuras jūs pieminējāt, pie kurām vēl notiek darbs, un jūs minējāt, ka šeit paredzēt paplašināt šo partnerību globālo ietekmi, kam varu pilnībā piekrist. Uh, Taču gribētu zināt, kāds ir šis viedoklis par lēmumu, vai tās ir eh, publiskās partnerības vai publiski-privātās partnerības, uz kā balstās šīs partnerības. Lielas paldies! Nākamā no sociāldemokrātiem Galjas Muņus kundze. Uh, Lielas paldies! Sākumā, protams, apsveicu priekšsēdētāju kungu un paldies pakei kungam! par atkārtot ierašanos. Man būs divi jautājumi. Viens par misijām un otrs par partnerībām. Pirmais par misijām. Ņemot vērā budžeta samazinājums, prioritātes un sinerģijas, jūs pieminētā pieeja attiecībā uz uh, līdzekļu uh, pārdalī dažādajiem projektiem, ņemot vērā, ka ir samazinājumi, un lai nodrošinātu arī sinerģijas. Ir nepieciešams šis finansējums. Mans jautājums. Ja samazinājumi ir tik lieli, vai misijas paliks prioritātes, vai tikai dažas no tām, vai arī mēs samazināsim dažu no šo misiju ambīciju līmeņu, piemēram, pilsētu misiju, jūs pieminējat, ka ir visvairāk attīstītākā. Matsukato Kato savu ieteikumos minēja par šo mērķi, par viedajām pilsētām. Varbūt, ka mēs varam pieņemt tādu mērķi kā pilsētu elektrifikācija, ko daži no valdes locekļiem piedāvā, kas būtu tāds netik ambiciāls mērķis kā sākotnējais un būtu tāds vairāk uz biznesa orientētas. Tātad mans pirmais jautājums, kādā veidā šie budžeta samazinājumi ietekmēs šos projektus, kā būs tiks noteikts prioritātes. Un nākamais jautājums par vienu no partnerībām. Ja ietekmes novērtējums neuzrāda attiecīgus rezultātus, ir paredzēts, ka komisija prīmai uh, piešķirs prioritāti līdz 2001. gadā, un šī, šeit ir būtiska partnerība uzlabot ūdens kvalitāti, uh, lauksaimniecības jomā. Tas īpaši attiecas uz vidusjūras reģionu, kur ir smaga klimata ietekme novērojama, kas ģeopolitiski ir būtisks reģions. Tad mans jautājums, vai šādas baumas par šo projektu ir patiesas vai nē? Jā, paldies. Nākamā Mihailovs kundze no Renew grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlos apsveikt jūs ar ievēlēšanu amatā. Novēlu jums daudz panākumu šajā nozīmīgajā komitejā strādājot. Lielas paldies ģenerāla direktoru kungam par ierašanos pie mums, par šīs ļoti interesantās informācijas prezentēšanu. Es turpināšu par vienu aspektu, kurus ir nozīmīgs reņū grupas koordinātoram. Tā ir sin šīs sinerģijas aspekts. Jūs minējāt par pāris iespējām ar Connecting Europe Facility, Invest EU un kosmos programmu. Mans jautājums būtu, vai jums darba kārtībā attiecībās partnerībām misijām ir paredzēta iespēja sadarboties jau ar esošiem instrumentiem un jauniem instrumentiem, kā nākotnes pārējais instruments. Šis jautājums ir saistīts ar mūsu vēmu, lai tiktu nodrošināts pietiekams budžets Eiropas Savienībā, lai izvairītos no dubultošanās un lai nodrošinātu visefektīvākos rezultātus visās programmās. Paldies! Liels paldies! No zaļajiem Rops kungs lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es arī vēlos jūs apsveikt uh, par jauno amatu, novēlu jums visu to labāko. Lielas paldies uh, ģenerāldirektoru kungām par sniegto informāciju. Man ir vairāki jautājumi, kurus vēlos uzdot, un arī pāris komentāru. Sākumā vēlos uh, pajautāt, kā tiek īstenota apvārsnes 2020 programma, cik daudz naudas līdzekļu jau ir piešķirti un ko kādus rezultātus jūs uh, sagaidat nākamā gada beigās? Un komisija piedāvā ievērojami palielināt, pat trīskāršot šīs programmas uh, līdzekļus nākamajam periodam. Taču šobrīd Somijas prezidentūra nepiedāvā to, kā dalībvalstīm būtu jānodrošina lielākas iemaksas lielāki ieguldījumi, ka, va, ka ir jāatrod pašu resursi, lai šīs programmas tiktu papildinātas. Un tas nozīmē, ka citas programmas tad uh, saņems mazāk līdzekļu. Ir šāds priešlikums, ka apvārsnes Eiropa programma varētu gūt līdzekļus no kohēzijas fondiem un no lauksaimniecības fondiem. Taču gan kohēzijas šos kohēzijas fondus izmanto netik labklājīgas valstis. Un klimata jautājumiem ir ļoti lieli piešķērumi. Tad, kad mēs runājam par apvārsnes Eiropa, vai šeit nebūtu jānodrošina daudz spēcīgāka kohēzija vai vismaz kādi ieteikumi par to, kā to varētu panākt? kādā veidā mēs daudz labāk varētu atrasināt lauksaimniecības problēmas. Mēs zinām, ka iepirkuma cenas ir ārkārtīgi brīvas, nenoteikts, un tas negatīvi ietekmē lauksainiecības jomu, jo patērētājs jau nemaksā mazāk. Tā informācija, ko mēs saņemam, liecina par to, ka šīs programmas dažādās valsts izmanto dažādākā veidā un īpaši aktīvi. Kādi ir šie iemesli un kādēļ šī, vai šīs misijas un partnerības nodrošinātu visām dalībvalstīm iespējas adekvāti izmantot šīs programmas? Lielas paldies! Nākamais runātājs. Buzekungs. Uh, sveicu jūs priekšsēdētāju amatā, novēlu daudz panākumu, vadot visietekmīgāko komiteju šajā Eiropas parlamentā. Ko es varētu teikt? Komisāri mainās ik pēc pieciem gadiem. Un Eiropas Savienība varētu, Eiropas Savienība tik nodrošināt lielāku stabilitāti pateicoties ģenerāldirektoru kungiem. Tādēļ vēlos pateikties ģenerāldirektora kungam. Uh, par jau paveikto kopš apvārsnes 2020 uzsāktā darba un turpinot ar apvārsnes Eiropa. Es vēlētos turpināt Nikas kunga teikto pirms kāda laika par šo vispārējāko pieeju, jo tika uzdoti ļoti daudz detalizēti jautājumi. Mums ir zināms, ka mūsu jaunais kurs Eiropai ir atkarīgs no inovāciju politikas panākumiem. Jebkas, jauni dzinēji, jaunas tehnoloģijas tērauda ražošanā, mēslojums, lauksaimniecība. Mums priekšā atrodas ļoti daudz dažādu lietu. Mums ir zināma pieredze. 2000. gados Antonio Gutieres, Portugāles premjerministrs un Eiropadomes priekšsēdētājs ar, kopā ar Eiropas padomu vienojās par Lisabonas stratēģiju. 2010. gadā Van Rompuy kungs, ministru prezidents kopā ar Eiropas padomu, pieņēma lēmumu par 2020 stratēģiju. Mēs pat par to aizmirsām, taču tas viss balstījās uz inovācijām. Tas ir visbūtiskākais faktors. Mēs negribam atkal būt zaudētāji trešo reizi. Un šeit es saskatu trīs jaunus instrumentus. Varbūt tie nav kaut kas pilnīgi jauns, taču tā ir Eiropas inovācija padome, Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūts, kas ir kas atrodas zem jūsu vadības, jūsu ģenerāldirektorātā, zem arī komisāras vadības un mūsu zinātības. Tātad šis trīs stūris, ko mēs varam inkorporēt mūsu pētniecības, inovāciju politikā, tostarp arī izglītības politikā, pateicoties šīm informāciju tehnoloģijām. Un, protams, paplašinot arī finanšu līdzekļu aspektu lai to varētu izmantot vairāk apārsnes Eiropu. Un es gribētu dzirdēt jūsu vīziju par to, kā šie trīs instrumenti varētu tikt izmantot, lai mēs 2030. gadā būtu uzvarētāji. Nezinu, kā lai to tiešām panāk. Liels paldies! Terēzes Grifins kundze lūdzu nākamā. Liels paldies, priekšsēdētāji, apsveicu jūs! ITRE, TRAN un ENVI iepriekšējās priekšsēdētāja vadībā izdevās ļoti labi sadarboties un dzirdot jūs teikto šorīt, es, uh, man ir cerības, ka tas tā notiks. Pakē kungs, uh, runājot par sabiedrības veselību, ekonomiku elementus, visu, ko jūs teicāt, man rodas jautājums, kā to visu salāgot ar pārējais posmu. Šeit es nedomāju vienkārši par kaut kādu naudas podu, bet par sabiedrības pieeju uz rūpniecības politikai. Apvārsnes Eiropa varbūt nav neatiec tikai uz pārkvalifikāciju, bet gan uz to, lai nākotnes nozarēs uh, tiktu nodrošināta nodarbinātība. Un mans jautājums ir par pilsoņiem. Eh, Sastībā ar šo dosjē jūs minējat, ka pilsoņi jāsavad atkal tuvāk ar zinātni un valsts politiku. Un vēlos jūs pievērst uzmanību enerģētikas savienības dokumentam, kur mums ir paredzēti šādi ieteikumi. Runāt par uh, horizontālo pieeju, par to, kā viss tiks salāgots ar klimata vidas jautājumiem. Uh, Vēlos jums pastāstīt par 90. gados uzsākt inovāciju projektu, kad es strādāju Liverpūlē saistībā ar ekonomikas attīstības jautājumiem. Mēs panācām to, kā varējām vienkāršot uh, pieteikumu iesniegšanas procesus. Tātad, ja cilvēkiem ir kādas labas idejas, viņi saņēma tehnisko atbalstu, lai izstra, attīstītu šo ideju, saņemtu fondu līdzekļus. Varbūt, ka šādā veidā mēs varētu arī strādāt šeit daudz vairāk tuvināties ar vietējām sabiedrībām pilsoņiem. Un noslēdzošais jautājums, uz ko, kur jūs noteikti nevarat sniegt konkrētu atbildi, bet cerams, ka jūs paliksiet pilnvērtīgs eh, partneris apvāršanas Eiropā. Paldies! Nākamā kolēģi lūdzu. Sí, muchas gracias. Barandikas kundze, jā, paldies, labu dienu, vēlētos apsveikt priekšsēdētāju par ievēlēšanu un arī pakē kungu sveicu. Mums bija iespēja jau diskutēt un pārunāt lietas, kad viņš atbildēja par transporta jomu. Tātad eh, sveicu jūs un. Uh, Laipni lūgti komitejā. Nu, man ir vairāk jautājumu. Es vēlētos atgriezties pie budžeta temata un jautot jums, vai jūs domājat, ka budžeta izziņotais samazinājums varētu apdraudēt izziņoto mērķu sasniegšanu, ņemot vērā to, ka ir vairāk asociāciju, tas arī ietekmēs eh, to, kā notiks pār eh, mērķu pārnese uz eh, apvāršņa programmu. Un tad vai apvāršņa programmas ietvaros jūs domājat, ka vajadzētu paredzēt vairāk posmu un kas būtu tie mehānismi, lai sād, pastiprinātu publisko-privāto sādarbību tādā kontekstā, kad izskatās būs mazāk resursu? resursu, Ir jābūt vienkāršošanai, konsekvencija izmantotajos resursos un arī efektivitātei rezultātā. Vai jūs domājat, ka instruments ir pietiekams, lai pastiprinātu tieši šādu modelu Eiropas līmenī, ņemot vērā rezultātus? kur tie tiek īstenoti. Un tad vēl viens jautājums, kāds būtu reģionu um, elements, reģionu loma? Kad raugāmies uz eh, nosprostajiem mērķiem, ir globāli izaicinājumi, bet eh, globāli izaicinājumi nevarēs tikt risināti, ja mēs to nerisināsim vietējā līmenī. Mēs piesaucam pilsētas, bet arī Eiropas reģionu līmeni, lai sasniegtu izaicinājumus, kur tie eh, sāk izvērsties, kādu lomu jūs tiem redzat, un to arī uh, Eh, aicinu uzsvērt reģionu komiteju savos atzinumos, savos paziņojumos un citās formās. Labprāt uzklausīt atbildes uz šiem jautājumiem. Actually, Patiesībā jūs nebijat pēdējā runātāja. Tas būs Korejā kungs no grupām nepiedarušiem deputātiem. Liels paldies! Apsveicu jūs priekšsēdāru ievēlēšanu un sveicu Pakēkungu mūsu vidū. Es vēlējos izteikties par uh, apvārsnes 2020 programmu un par uh, komunikāciju. Tika uh, visu laiku stāstīt, cik grūti ir nodrošināt informāciju, ka pilsoņiem VU trūkst informācijas par šiem projektiem un tā tālāk. Tagad mums ir jauns projekts. Uh, kas ir saistīts ar Eiropas nākotni, kur ieguldam arī miljardiem līdzekļu, vai mēs eh, nevarētu izveidot tādu projektu, lai attiecīgo komisiju ģenerāldirektorātu pārstāju varbūt dotos tādā kā turnejā uz dalībvalstīm, tiktos ar politiķiem, ar eh, dažādo institūciju pārstājiem, lai šīs programmas tiktu popularizētas, par tām nonāktu informācija pie pilsoņiem. Tad mans otrs jautājums attiecībā uz Eiropas jauno kursu. Pakē kungs, jūs teicāt, ka runa ir par uh, industriālo revolūciju vidusjomā. Un kā tādas liekas uh, rūpniecības nozares uh, likvidēsies ekonomisko iemeslu dēļ. Un šeit ir ārkārtīgi nozīmīgas inovācijas. Mans trešais jautājums attiecas uz digitālajām tehnoloģijām. Protams, ka šeit jāņem vērā ekonomiskie, komerciālie aspekti attiecībā uz Eiropas lomu, salīdzinot ar citām lielvarām, kur ASV un Ķīna mums ir uh, priekšā. Gribētu dzirdēt, vai ir kaut kādi provizoriskie plāni par to, kādā veidā mākslīgais intelekts šeit varētu ko paveikt un vai jūsu ģenerāldirektors ir veicis kādu ietekmes novērtējumu. Paldies! Uh, lūdzu, ģenerāldirektora kungs, 5-7 minūtes, lai sniegtu atbildes šiem jautājumiem. Un gandrīz tādējādi varēsim ievērot arī mūsu piešķirto laiku šim punktam. Un vēlreiz paldies jums. Jā, es centīšos uh, būt daudz uh, īsāks, runāt par partnerībām. Mēs īstenojam 13 ietekmes novērtējumus, taču tie vēl neietekmē tiesību aktu priekšlikumu. Mēs šobrīd pārdomājam to, kādas būs labākie partnerību veidi, kā jau strateģiskā plānošanā redzams, ka mums ir dažādas partnerības un uh, attiecībā uz katru mēs paredzam konkrēto īstenošanu, kā arī dažādās alternatīvas, tātad ietekmes izvērtējuma uzdevums ir izpētīt, kas ir eh, visizdevīgākais eh, no izmaksu ieguvuma ziņas, ekonomikas, vides, eh, sociālajā jomā, kas ir visdzīvotspējīgākais variants, un šobrīd nevar pateikt, vai būs šie 13 priekšlikumi beigās, vai šeit būs šīs publiskās institucionālās sadarbības projekti piemēram, Eiropas Savienības Āfrikas globālā nama partnerība, uh, kas ir eh, publiskais publiskā partnerība. Un, protams, ka ir būtiski šīs diskusijas, vai šie eh, projekti balstīsies uz 185. vai 187. Eh, projektu, un es domāju, ka šī konkrētā projekta ietvaros mēs jau daudz ko esam paveikuši, taču šodien nevaru jums pateikt, kurā virzienā dosies ietekmes novērtējums. Katrā gadījumā ietekmes novērtējums ir tāds analītiskais pamats politisko lēmumu pieņemšanai, un šo ietekmes novērtējumu rezultāti tad tiek izvērtēti. To veids komisāri Gabriels kundze, protams, ar pārējiem kolēģijas eh, komisāriem, un tad mēs redzēsim, kāds būs rezultāts. Vai mēs piedāvāsim horizontālus vai atsevišķus priekšlikumus, kā jau iepriekš minēju, par to arī notiek vēl diskusijas. Vismaz es sagaidu to, ka būs ļoti skaidrs eh, horizontālais izkārtojums, lai tiktu ievēroti kopīgie noteikumi un sadarbības ar partnerībām. Un vai to varēs panākt ar vienu priekšlikumu vai ar vairākiem, pie tā darbs notiek, lai to precizētu. Es negribu pieņemt kādus secinājumus par tekošajām budžeta sarunām, jo šobrīd vēl nekas nav samazināts. Un parlaments tiks iesaistīts šajā procesā vēlākajos posmos, tādēļ negribu pārsteigties. Runājot par misiju parametriem, nu, līdz zināmam mēram, taču ierobežotam tas ir saistīts ar apvārsnes Eiropa budžetu, jo tā ir tikai viena no misijas komponentēm. Realtātē misijas nav tikai par pētniecību un inovācijām, tās ir par rezultātu nodrošināšanu sabiedrībā, par Eiropas kopīgajām precēm, produktiem, kas tiek nodrošināti Eiropā nacionālās starpnacionālā līmenī. Un šeit ir nepieciešams kaut kas vairāk nekā tikai apvārsnes Eiropa ieguldījums. Protams, kā ar uh, tehnoloģijām, zināšanām, eh, testēšanas iespējām. Šeit tiek nodrošinās dažādas iespējas. Taču, ja mūsu misijas tiks eh, pareizi politiski organizētas, tad es eh, sagaidu, ka dalība valstis gribēs piedalīties šajā procesā un nodrošinās arī resursus. Tad ja mums būs eh, jātiekās ar pašām misijām, tu pārstāvjiem drīzumā nākamgad, lai zinātu, kāda ir šie rezultāti. Runājot par sinerģijām. Jā, manuprāt, šeit jāparedz plašākas diskusijas nekā dažādu fondu sasaistīšanu konkrētiem projektiem. Šeit vairāk runa par strateģiskām diskusijām, par to, kā nodrošināt to, ka partnerības, to starp arī misijas, var veicināt, vadīt savos dažos gadījumos pat izmantot fondus, kas ir, ir plašāk nekā apvārsnes Eiropa. Dažreiz ir jāņem vērā juridiski ierobežojumi saskaņā ar uh, Eiropas Savienības dibināšanas līgumu vai 185. vai 187. pantu. Un šobrīd nav iespējams tieši izmantot budžeta līdzekļus kaut kam plašākam nekā inovācijām un pētniecībai, taču var tik nodrošināts iespējas piedalīties eh, dažādu saistītu programmu sagatavošanā, tad, kad ir pētījumam piešķirt līdzekļi. Par to mēs arī runājam strateģiskās plānošanas diskusiju ietvaros komisijā. Un šeit ir eh, tik veikts daudz dziļāks darbs nekā līdz šim. Eh, noslēgumā runāt par vietējo finansējām, par ekosistēmām vietējā, nacionālā, Eiropas līmenī. Manuprāt, struktūrālajie fondi šeit un arī nākotnē spēlē visnozīmīgāko lomu, kur tiek gūts atbalsts vietējām ekosistēmām un, manuprāt, arī ļoti efektīvi. Piemēram, eh, viens projekts eh, rezultāts istībā ar Liverpūli. Ja mēs palūkojamies uz apkopotajiem datiem ik gadu, uh, tad mums ir uh, daudz vairāk uh, startup uzņēmumu nekā ASV. Tādēļ šajā sākuma posmā mums ir ļoti labi rādītāji, jo vietējās ekosistēmas, universitāšu ekosistēmas ir guvušas atbalstu no dažādiem pusēm, tostarp arī struktūrāliem fondiem un ļoti labā līmenī. Tādēļ šīs uh, projekti noteikti ir jāturpina nākotnē. Un uh, jāsaka, vieno šīs agrīnā posma atbalsta iespējas ar turpmākajiem posmiem, ar kuriem nodarbojas Eiropas investīcija padomi arī. Un galvenā ideja ir tiešām izmantot šo šīs agrīnās inovāciju projektus, tostarp arī Eiropas Inovāciju tehnoloģiju institūtā, kas ir tāds liela apjoma Eiropas inkubators. Un tad var iesaistīt uh, tiešām atbalstu daudz lielāka riska projektiem, piemēram, un vienlaiks nodrošināt arī līdzvērtīgu finansējumu. Par to liecina mūsu analīzes, un to apstiprināja arī nesen eh, Somijā notikuša eh, ļoti milzīga konference, kuras tikos ar ļoti daudziem pārstāvjiem gan no Eiropas, no, gan no ASV Un uh, ir kļuvis skaidrs, ka šīs disruptīvās tehnoloģijas, uh, inženērijas, bioloģijas un citās jomās, un Eiropā inženērija ir ārkārtīgi spēcīga joma, un taču šeit inovāciju trūkst, jo tas ir ļoti riskanta joma, lai novestu produktus līdz tirgumu. Un šeit mēs paredzam finansējumu no Ei Eiropas Inovāciju tehnoloģiju institūta. taču laika gaitā riski kļūst daudz pārvaldāmāki un nodrošināt šos uh, līdzvērtīgos arotbiedrību maksājumus mēs uh, atvieglojam šo situāciju. Tātad mēs apkopojam dažādās iespējas finansējumu atbalstu no dažādām pusēm, lai atturp, nodrošinātu attīstību. Noslēgumā par šo visplašākā konteksta jautājumu. Un jā, par saziņu. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs aspekts. Arī komisārs Gabriels eh, darbā savā uzklausīšanā viņa to pieminēja. Viņa turpinās strādāt, lai ietekmētu šo jomu ne tikai galvaspilsētās, bet visās dalībvalstīs, lai ir plašāka informācija par šīm programmām, par to izmantošanas iespējām. Tas ir ļoti nozīmīgs aspekts uzdevums apvārsnes Eiropa ietveros. Un es domāju, ka komisija tiešām šeit var kaut ko reāli panākt, sadarbojoties arī ar parlamenta locekļiem. Un jau tagad mēs apbraukājam dalībvalsts, lai prezentētu šo programmu, lai palīdzētu iesaistītajiem sagatavot šo projektu. Un bieži vien tie ir pasākumi, kurus ļoti labi apmeklē ierastie apmeklētāji, un izaicinājums tiešām ir iesaistīt citus daudz plašākā apmērā un parādīt arī pilsoņiem Eiropas rīcības un fonda pievienoto vērtību. Lisabonas stratēģija nebija tik veiksmīga attiecībā uz šiem trim procentiem, kas bija kvantitīvais mērķis. 2020. gada stratēģija, manuprāt, uzrādīja pozitīvākus rezultātus arī attiecībā uz dalībvalstu investīcijām pētniecībā šeit uh, ir ļoti lielas atkāpes, taču vienlaikus ir nodrošināts daudz inovācijas, nodrošināt ekscelenčus centrus, arī struktūra fondi tiek izmantoti. Vēlos uzsvert turpmāko gadu laikā, ka ir pieaugusi uh, apjausmi par to, ka ir nepieciešamas Eiropas Savienībā pētniecības infrastruktūras, ka tā ir problēma ne tikai vienai dalībvalstī, bet visām. Un Gabriels Kun savā misijas vēstulēs apstiprināja, ka strādās pie Eiropas pētniecības jomas. Uh, un ceram šeit tiešām panākt lielas izmaiņas. Un to, ko esmu novērojis saistībā ar jaunā kursa diskusijām par nākotnes rūpniecības politiku, ir tas, ka iesaistītās puses eh, pētniecību un inovācijas vairāk nekā nekad uh, uzskata to par vienu no vadošajām politikām. Daudzas valdības, šī komisija un parlaments uzskatu, ka tas ir viens no būtiskākajiem dzinuļiem, lai tiktu galā ar mūsu klimata, ekonomiskiem, sociālajiem izaicinājumiem un virzīt mūsu politikas. Tādēļ šajā kontekstā es saskatu ļoti daudz eh, dažādu iespēju. Paldies! Paldies, ka bijāt šeit un atbildējāt uz visiem jautājumiem un interesantiem komentāriem. Protams, mēs turpināsim šo dialogu kopā ar komisāru Mariju Gabrielu par šo ļoti svarīgo jautājumu. Es tad ātri gribu pāriet pie pēdējā jautājuma. Darba kādiem mums priekšpusdienā tā ir komisijas prezentācija par gada ziņojumu par atkrastas naftas un gāzes nozars darbību drošumu Eiropas Savienībā. Tikai pāris vārdu, un tad es aicināšu Stefanu Mozeru, kas pārstāv ģenerāldirektoru NR, un viņam ir, viņš prezentēs, eh, gribētu atgādināt uh, par šo direktīvu, kas ir tik pieņemta 2013. gadā. Un tur bija arī negadījums eh, Meksikas līcī 2010. gadā BP uzņēmuma Deepwater Horizon platformā piesārņojums ar naftu. Atkrastes eh, drošuma direktīva, tās nolūks ir uh, novērš šādus negadījumus un uh, arī uzlikt atbildību naftas un gāzes kompānijām par šādiem negadījumiem. Mēķis šim ziņojumam ir uh, savākt datus un par iekārtu tipiem arī informāciju, lai nodrošinātu šo atkrastes iekārtu un platformu drošumu Eiropā. 40. pāns direktīvā nevēlākā 19. jūlijā 2019. gadā paredz uh, komisijas uh, ziņojumu, ka komisija ir jānodrošina saskaņā ar uh, pieredzi šīs direktīvas ieviešanā sniegt informāciju, un tādēļ es ļoti augstu vērtētu, ja Mozer kungs mums varētu paskaidrot, uh, kā šis ziņojums, komisijas ziņojums, kāda ir aktuāla informācija. Desmit minūtes mums ir prezentācijai no uh, Mozer kungu, tad atkarībā no kolēģiem, kas paliks zālē, mums vēl būs laiks arī jautājumu un atbildēm. Tagad aicināšu Mozeru kungu izteikties. Paldies priekšsēdētāji Bosē kungs un arī apsveicu jūs ar ievēlēšanu šorīt. Cienījamie deputāti, labrīt! Esmu ļoti iepriecināts, ka varbūt šeit, paldies par ielūgumu atkrastes drošuma direktīva ir ļoti būtisks elements enerģijā un arī vidas uh, eh, akī Eiropas Savienībā. Mums ir jārūpējas ļoti nopietni par to, ka preventīvi vajadzētu novērst šādus eh, negatīvus Eiropas Savienības ūdeņos, eh, lai darbiniekiem, strādniekiem būtu drošība un tāpat arī vidē būtu drošība. Un, protams, arī tādā plašākā aspektā, piemēram, par eh, zvejniecību, turismu, kas arī atkarīgi no tā, lai būtu veselīga vide. Vairāk nekā 500 iekārtas ir Eiropas Savienības ūdeņos. Šis uh, skaitlis būtībā samazinās. Apmēram pusi no šīm iekārtām ir uh, kaut kur no 90. gadu sākuma līdz 2000 gadam ir uzsākuši darbību, un, eh, un tomēr šis jautājums eh, palielinās, un tas prasa mūsu uzmanību. Labā lieta ir tāda, ka drošuma jautājums nodrošināšana. Eh, tur bija jau divi gada ziņojumi, 2016. un 2017. gada bija ziņojums, un tur ir samērā labi rezultāti. Nav nekādu fatālu negadījumu, daži aspekti ir uzlabojušies, daži pasliktinājušies, aizmā 16. un 17. gadu. Uh, ir aspekti, kas ir pasliktinājušies, piemēram, negaidiet gāzes noplūdes vai arī naftas, tāpat ir kuģu sadursmes. Nu, tur ir arī daži negadījumi, eh, trūkumi arī drošumā un eh, ir eh, struktūrāla integritāte. Šeit ir mazāks tādu negadījumu. Dalību valstīm ir pienākums izniegt informāciju, uh, Komisija ir jānodrošina ietvers tam visam. Komisijas ieviešanas regulējumā, kas ir regulā, kas pamato šo direktīvu, un tur ir zināmas schēmas, struktūras, lai varētu arī salīdzināt informāciju. Mēs tāpat arī varam konstatēt par saturu, ka visas dalību valstis ir pilnīgi iesniegušas datus par visām iekārtām, izņemot apvienoto karalisti, bet apvienoto karalisti ir izmantojusi uh, likumā paredzētu atkāpi šajā ziņā. Tur ir laika ierobežojums. Par informācijas ierobežojumu tur ir arī, uh, kas pamatojas uz riska novērtējumu dokumentiem, tā ir iespēja arī izmantot atkrastes uh, direktīvu līdz 2018. Uh, gada jūlijam, un ziņojums ir pa 17. gadu, un tas bija iespējams šis laika ierobežojums, bet viņi arī ir iesnieguši uh, informāciju par lielāko daļu no iekārtām, 139, un eh, pēc tam arī 188. Līdz ar to tas ir sniedz tādu ļoti labu ainu kopīgo pārskatu. Kā jau es teicu, vairākas iekārtas 2017. gadā bija seši, eh, kā šīs iekārtas vairs nav, piecas apvienotajā karalistā un viena Itālijā. Tika nojauktas tikai divas jaunas iekārtas kas uzsāka darbību vienā apvienotā karalistē, vienā Niderlandē, un tāpat arī ir arī zinām kustība, ir arī par šiem peldošajām platformām. Tur ir tikai viens papildus, eh, viena papildus iekārta. Un tās kopīgās pārmaiņas, kā jau es teicu, ražošana samazinās kopš 2010. gada jaunas ražošanas uh, Ziemeļjūrā un Atlantijas eh, reģionā un Vidusjūrā Itālijā ir vēsturiski vissvarīgākais ražotājs, bet arī Horvātija ražo un dažas kaimiņu valstis eh, enerģijas kopienā tāpat arī ir iesaistītas. Un arī vēl nozīmīga attīstība, kā jūs zināt, ir Melnā jūra, Rumānija un Bulgārija, bet tāpat arī svarīgi ir eh, austrumu daļa vidusjūrā Kipra – un daži ir no kaimiņu valstīm, piemēram, Eģipte, kur mēs arī esam uzsākuši labu sadarbību, iedibinājuši, lai apmainītos ar labāko pieredzi un nodrošinātu, ka mūsu pieredze var, eh, vismaz tiek piedāvāta šīm valstīm, un eh, ka viņi var uzaicināt ekspertu grupas, lai varētu apmainīties ar labāko pieredzi. Dalībvalsts tiek aicinātas eh, par atkrastes drošuma direktīvu regulāri inspicēt iekārtas, jo vairāk iekārtas ir, jo, protams, ir vairāk inspekciju, un tā kā tas patiešām ir kaut kas, ko var ļoti labi novērot, uh, Ziņojums sniedz informāciju par uh, inspekciju skaitu. Gribētu arī pieminēt, ka cik daudz negadījumu ir bijuši. Jānošķir starp uh, notikumiem, par ko ir ziņojam, par ko ir vērts ziņot, kā tādiem nopietniem negadījumiem, tādiem lielākiem negadījumiem Tas ir incidents, kuram ir eh, nozīmīgs potenciāls izraisīt eh, eksploziju vai kaut kādus ievainojumus vai kaut kādu. Pat tad, ja tas nematerializējas, nenotiek, kā jau teicu, nav bijuši nekādu fatālu notikumu ne 16. un 17. gadā, bet tomēr divi apvienotie karalistē un viens Niderlandē un viens Dānijā bija, kur bija potenciāls izraisīt šādus fatālus negadījumus. Iestādes un arī operatori tika aicināti ļoti kontrolēt iekārtas, lai nodrošinātu, ka nenotiek šādi negodījumi, ka nopietņērasim problēmas eh, par tiem negadījumiem, kas ir, eh, par ko ir ziņots, tas ir augstāks skaitlis. 30, uh, Afrikā karalistē, Nīderlandē, Bulgārijā un Vācijā viens katrā valstī. Tad nopietnāki negadījumi. Uh, Tas ir kaut kas, kas ir tāds uh, ražošanas standarts. Nu, protams, diemžēl vienmēr kaut kas tāds notiek. Ja parādās kaut kāds negadījums, to, protams, var kontrolēt, un ir arī veikti um, piesardzības pasākumi, un, uh, protams, ka ir arī, zinām, mācība no tā visu gūta. Uh, par ziņotajiem negadījumiem, piemēram, neparedzēta noplūde, tas, protams, kaut kas nevēlams, un eh, vai runa par dabas gāzi vai naftu, kas noplūst vidē, tas nekad, protams, nevar tikt pieņemts, bet tas, diemžēl, notiek eh, zināmos robežos eh, šāda veida rūpniecībā. apmēram 30% un, un apmēram 2% tādēļ, ka nebija uh, vides un uh, drošuma elementi un 5% bija kuģu satursmes. Bija 2017. gadā ziņojumi, bet 16. nebija par šādiem negadījumiem. Tā kā visumā mēs varam teikt, ka mēs būtu samērā apmierināti ar uh, datu kvalitātu, ko ir iesnieguši dalībvalstis, bet, protams, žēl, uh, ka tomēr arī vēl ir negadījumi par eh, ziņojamiem gadījumiem. Ir arī vairāki tādi lielāki negadījumi, kas ir jārisina, bet ņemot vērā šo atkrastes sektoru un visā pasaulē arī, mēs tomēr varam teikt, ka tas ir labs rezultāts, drošuma rezultāts 2017. gadā. Protams, mēs nekad nevaram būt apmierināti, mums jānodrošina, ka. Kā dalībvalsts mācā no tā visu un kopā ar operatoriem uh, novērš šāds negadījumus. Šajā kontekstā gribētu pieminēt arī vērtējumu atkrasta drošuma direktīvā. Mēs raugāmies uz rezultātiem šai direktīvai tā kopumā un raugāmies uz tādiem būtiskākajiem elementiem, kas tur ietvērti. Tāpat ir nojaukšanu, kā tādu lielāku jautājumu, kā nodrošināt mūsu mērķu nodrošināšanu sniegtajā informācijā un piemērojamos noteikumos, un kas ir galvenie jautājumi, kādi galvenie problēmas, un lai Eiropas Savienības ietvars tiešām atbilst, lai risinātu visus šos jautājumus. Tas pats attiecas uz uh, atbildību, tāpat arī neatkarīgu pārbaudi un arī uz citiem aspektiem kas ir pieminēta daļēji arī pašā direktīvā. Mēs eh, jau esam ļoti tuvu pie šī vērtējuma pabeigšanas. Sagaidām versiju, kas tika nosūtīta mūsu izpētes valdei. Tas tiks publicēts un nosūtīts arī Eiros parlamentam un padomē diskusijām. Iespējams, ka nākamā gada otrajā ceturksnī tas arī zināmā veidā mērā atbild arī uz eh, to, ko Eiropas parlamentā kāds bija ziņojis par iepriekšējo sasaukumu. Par atbildību mēs atbildam ar šiem jautājumiem, sniedzam arī informāciju par eh, atbildības jautājumiem, arī par kriminālu atbildību un arī civilu atbildību. Lies paldies jums par uzmanību! un ar prieku atbildēšu uz jautājumiem un apmainīšos labprāt ar viedokļiem ar jums. Lielas paldies! Paldies uh, Mozer kungam par jūsu paskaidrojumiem. Ir svarīgi, ka mēs ieviešam šo direktīvu, lai negadījumu skaits samazinās un lai preventīvi novērstu šāda veida situācijas. Tāpat arī svarīgi ir ņemt vērā, ka dalību valstis, varbūt ne visas, iet tajā pašā virzienā, un kādreiz visām nav vien tāpat enerģijas daudzums, lai pilnībā visu ieviestu, bet ir svarīgi atgādināt un palikt eh, šajā dialogā, kas palīdzēs eh, risināt situācijas. Jā, kolēģi, ja jūs vēlaties izteikties, tikai viens pieteicies ir runāt no zaļajiem. Bloskungs, jā, apsveicu jūs ar ievēlēšanu. Mums uh, jautājums, tāds būtiskākais jautājums. Ja mēs gribam ievērot Parīzes vienošanās uh, mērķus, uh, domāju, ka jaunā komisija jau ir pateikusi, ko vēlas, un tāds, ka tāds liels visaptverošs jautājums visai komisijai ir arī Fandelainas kundzes vēstulē tas pieminēts, kā jūs pamatosiet nu, šīs jaunos, jaunos faktus par gāzes un naftas eh, jātēmē dalību valstīm, kā uzlabot lietas visā direktīvā. Es runāju par atbildību. Direktīva nesniedz eh, uzņēmumiem, operatoriem pilnību finanšu kapacitāti, lai viņi maksātu par izmaksām, par šādām noplūdēm. Tur ir runāts par emisijām, par vidusposma emisijām. 20 reizes lielāka ietekme uz vidi nekā CO2. Tas ir šausmīgi. Un termiņš jūsu novērtējumam no komisijas puses bija pagājušā gada jūlijas tas ir iepriekšējais jūlijas. Es nezinu, kādēļ jūs nesat spējīgi sasniegt šo termiņu, izpildīt to, jo ir arī direktīvas pārskats, paredzēts, lai visus šos jautājumus atrisināt, kas pilnībā vēl nav atrisināti. Kādēļ nebijāt spējīgi ievērot šo termiņu? Un cik ilgi parlamentam būs jāgaida uz vērtējumu rezultātiem? Un, protams, arī nu, tā ir atkarīga arī direktīvas pārskatīšana. Un vajadzētu izdarīt tā, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk. Jā, paldies, Blasa kungs. Ernsts kundze. Sirsnieks, paldies! Es domāju, ka šī direktīva ir ārkārtīgi svarīga. Domāju, ka visi esam vienās domās par to. Ka tas tiešām ir svarīgs dokumentu kopums. Jūs jau kaut ko teicāt, kas ir jādara un kas ir mainījies pēc 2013. gadā ar šo ārkārtas plānu. To viss, tas viss ir pieņemami, bet es domāju, ka un gribētu arī jautāt par uh, direktīvas vērtējumu. Ir dažas lietas, kas patiešām vēl ir jāpielāk un jāmaina. Piemēram, ka gadījumi ir tikai tad smagi negadījumi, ja ir bojāgājušie, bet ir arī vides piesārņojumi ļoti lielā apmērā, kas arī notiek, kas piekrasti un vidi piesārņo, kas arī smaga negadījuma. Mums, prāt, tur to vajadzētu mainīt, ļoti daudz asociācijas un savienības par to ir iestājušās, un mums arī ir problēmas, ka pārobežu civilu tiesiskie kompensācija maksājumi ir labāk uh, jārealizē, un pašreizējā direktīva to nepadara iespējama. Arī šeit ir jāuzlabo un jāpielāgo. Jūs par to arī jau izteicāties. Man šķiet, ka vēl neatrasināts jautājums, kādā veidā jūs eh, rīkosieties eh, attiecībā uz vidas piesārņojumu, kā tas eh, labāk direktīva varētu būt noregulēts. Varbūt jūs par to arī varētu pateikt vēl pāris lietas. Cik lielā mērā direktīvas vērtējumā uh, tas ir bijis jūsu uzmanības centrā. Lies paldies, ja vairāk neviens nav pieteicies izteikties, gribētu aicināt Mozerkungu atbildēt uz diviem, diviem konkrētiem jautājumiem, diviem komentāriem un uh, izdarīt arī noslēguma secinājumus. Aicinātu jūs. Jā, paldies, uh, Busoju kungs. Pirmais jautājums, ko uzdeva Blasa kungs par Parīzes nolīkumu. Komisija ir ļoti cieši apņēmusies īstenot eh, dekarbonizācijas mērķus, ieviešot jaunā komisija ieviesies zaļo līgumu, ambiciju līmenis ir augsts. Protams, šajā kontekstā mēs esam saskaramies ar pašreizējo enerģijas uh, sektora struktūru, kas, protams, nav tā, kā tas viss darbosies arī nākotnē. Tik jau kamēr gāze un nafta tiek ražotas, Eiropas Savienībā mums ir jāpievērš uzmanība drošuma jautājumam. Tas ir viens aspekts, kas uh, tiešām ļoti piesardzīgi ir jāvēro, jārisina otrs jautājums, kā dekarbonizēt, kā nodrošināt, ka mūsu enerģijas sistēma būtu aktualizēta, lai varētu sasniegt mērķus, kas ir izvirzīti, ko paši sev esam izvirzījuši atbilstoši Parīzes noliekumam un strādāt kopā ar starptautiskiem partneriem, lai ietu arī vēl tālāk. Tātad mums jādara abas lietas vienā laikā, un mēs esam ļoti ambiciozi uz dekarbonizāciju, klimata neitrālu ekonomiku nodrošinot, strādāt arī ar starptautiskiem partneriem, bet tāpat arī strādāt ar starptautiskiem partneriem un nodrošināt arī iekšēji Eiropas Savienībā, ka mēs paši savu māju uzturam kārtībā paturot eh, gāzes un naftas ražošanu. Protams, tas nozīmē arī šīs atkrasta ražotnes. Tas, ko jūs eh, pieminējāt, ir ļoti svarīgi. Tiešām to dziļāk pārdomāt, kas vēl ir jāuzlabo, ko mēs pašlaik darām, tas ir vērtējums. Vērtējums, kas sniedz un apkopo visu informāciju un visus argumentus, kurus mēs šeit varam iegūt, kas iet vai nu vienā vai otrā virzienā. Tas viss vēl nav pabeigts, un komisija, kā uh, vēl nav visu darbu nepabeidz, bet tas ir kā tāds pamats diskusijām, un tad komisija pieņems lēmumus, būs arī atzinumi un reakcijas no Eiropas parlamenta puses, arī padome to visu ņem vērā. Kam vajadzētu sekot? Pārskats likuma teksta mainīšana nākotnē. Jūs pieminējāt uh, pagājušā jūlija termiņu, jā, mēs piekrītam, mēs visu nevarējām ievērot, un ļoti atvainos par to, ka mēs šo termiņu neievērojām. Iemesls bija dati, mēs neseņēmām pietiekam daudz datus, mēs uzskatājām, ka kvalitāte ir pirmajā vietā. Līdz ar to mēs iegūdījām drusku vairāk laiku, lai būtu pierādījumu lielāks skaits, datu lielāks skaits. Tajā pašā laikā mēs gribam teikt, ka arī institūcijas mainījās, mēs uh, neskatījām, ka tas bija tas īstais brīdis, kā virzīties uz priekšu. Un mums bija jānogaida, un līdz ar to tas varbūt drusku attaisno šo aizkavēšanos, ka bija drusku jāpagaida, bet tad toties ir labāks kvalitātes vērtējums. Protams, eh, bija ar iesaistēm pusēm, bija konsultācijas, un, protams, arī no dalībvalstīm mēs prasījām zinām informāciju, un tā vajadzēja pienākt vienmēr jau, jau pirmie instancē visu nevarat dabūt, ir jājautā un jājautā un tad jāveido uz pierādījumiem uh, balstīts pamats. Kas attiec uz Ernstas kundzes uzdotiem jautājumiem, jā, patiešām noteiktas lietas ir pielāgotas, bet tas uh, vēl nav secinājums, uh, ko mēs varam darīt, pamatoties uz vērtējumu, atbildības jautājumi. Tur mums ir jānovērtē, kas eksistē, kas ir uh, ko dod šis Eiropas Savienības ietvers, vai mēs to varam atstāt nacionālo sistēmu rīcībā šo atbildību. Šo punktu tā ļoti paraudzies, kas ir šāds smags negadījums. Tas, protams, ir saistīts arī ar uh, bojāiešanu, ar fatāliem gadījumiem, bet, protams, ka tas ir jādefinē drusku plašāk. Uh, tas, protams, var būt arī ļoti nopietns piesārņojums vidē. To arī var uzskatīt par smagu negadījumu. Tas ir definīcijas jautājums un noteikti tas būs tāds vērtīgs signāls, eh, kuram pievērsīsim nopietnu uzmanību. Kādas sekas tam visam praksē ir? Tas nebūs tā ļoti atšķirīga. Protams, arī dalību valstīm ir eh, nopietni jāuztver šis jautājums un eh, jārisina par to, kas tad ir šis negadījums, par kuru ir jāziņo. Katrs negadījums, par kuru ir jāziņo, tas ir ciešāk vairāk jānovērtē un dalībvalstīm ir jāsadarbojas ar ražotājiem, lai nekas tāds nenokrīs, nenotiktu, lai nebūtu risks, lai šādu negatīvu skaits eh, laika gaitā samazinās. Kā jau teicu, mēs cieši strādājam kopā ar ekspertiem dalībvalstīm, ar iestādēm. Principā viņas ir atvērtas diskusijām un ar informācijas apmaiņu ar kaimiņiem un citām dalībvalstīm, kas ir iesaistīti arī šajā ārkrasta atkrasta ražošanas aktivitātēs. Tā visā visumā mēs varam būt samērā apmierināti, ka ietvers atbalsts, atbilst mērķa sasniegšanai, direktīva atbilst, bet, protams, ka nākotnē ir iespējami arī uzlabojumi un uh, novērtējums būs uz uh, pierādījumu balstīt uh, vērtējums, un tad paraudzīsimies, ko varam darīt nākotnē. Liels paldies, paldies, bet tomēr vēl Īs komentārs eh, no Bloskunga puses. Viņš lūdza vēlreiz iespēju uzdot jautājumu vai komentāru. Jā, paldies, ka devāt iespēju uzdot vēl vienu jautājumu. Paldies arī par komentāriem. Ja es pareizi sapratu, pārskats direktīvai bija jūlijas. Tātad evolūcijā šim vērtējumam bija pirms tam jau bijušas jābūt. Jautājums, jūs varat pateikt, grafiku, laika grafiku, kad tas viss būs pabeigts. Jo mums nav nekad bijis šis, eh, šī kopējais laika grafiks, vai ir kaut kāds jauns laika grafiks. Tas būtu pirmais jautājums, kas man arī jau bija pirms tam. Paldies! Jā, paldies! Jā, tā kā mēs saprotam to, tad pārskats nozīmē, ka notiks pārbaudi, kā darbā, darbo šī direktīva. No nu, labāk regulējuma puses mums ir vispirms, protams, ir jāveic vērtējums. Mēs piekrītam, ka izvērtējumam bija jāpabeigtam līdz jūlijam, un eh, es ļoti atvainojos, iemeslus jau paskaidroju. Un otrais solis - labāks noregulējums, un būs ietekams izvērtējums, un ja būs vajadzīgs direktīvas pārskats Tas prasīs, protams, arī debatēm laiku ar Eiropas parlamentu un padomu, un, protams, arī komisijas iekšienē, lai paraudzītos, eh, ko komisija vēlas virzīt uz priekšu, un kam ir arī labs pamatojums, to virzīt uz priekšu, eh, mainīt likumdošanas priekšlikumu. Grafiks, laika grafiks vērtējumam, tātad nākamā gada otrais ceturksnis, un pēc tam, pēc diskusijām, mums būs jāparaugās, vai vajag būt ietekmes novērtējumam, lai izstrādātu likumdošanas priekšlikumu. Tas varbūt būs iespējams kaut kad nākošu gadu, izmantot šo laiku nākošu gadu, varbūt drusku vēl vēlāk, atkarībā no tā, cik dziļi būs eh, jāiegūt darbs ietekmes novērtējumā. Tas būs atkarīgs arī no jautājuma, kas tiks noteikti, lai tālāk noskaidrot situāciju. Uh, Jā, paldies, paldies arī par to, ka jūs atnācāt pie mums, paskaidrojāt. Un mēs redzam, ka process ir jāpātrina, svarīgi to darīt tā plaši, lai iegūtu visu informāciju, lai nodrošinātu, ka ne viss ir atkarīgs tikai no Eiropas komisijas. Mūsu signāls ir mēģināt eh, to darīt pēc iespējas ātrāk. Lielas paldies kolēģiem, arī tūkiem, saka priekšēdātājs, paldies! Šī ir mana pirmā diena kā itras priekšsēdētājam. Paldies par uh, svarīgo atbalstu manā darbā. Un mēs tiksimies šeit pustrijos pēcpusdienu. Paldies! Enjoy. My pleasure. And again,